Dear colleagues, I wonder if you could please take your seat. Dargie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietu, mēs tūlīt sāksim. Please uh, be seated. Lūdzu ieņemiet vietas. Paldies. Godātie deputāti, dargie kolēģi, esiet sveicināti visi ir ja īpaši mūsu kolēģi no nacionālajiem parlamentiem. Esiet sveicināti šorīt šeit, tāpat arī mani kolēģi no Eiropas parlamenta. Jūsu darba nedēļas pagarinājums ceru dienu piekdienu. Paldies, ka esat šeit. Paldies, ka esat izrādījuši interesi piedalīties šajā konferencē. Tāpat arī runātāji, kur tiks pie vārda pavisam drīz. Šī ir ļoti svarīga konference, turpinot darbu, ko Eiropas parlamenta deputāti, kas ir šeit klāt, jau ir darījuši jau mūsu iepriekšējā sasaukumā. Bet tāpat tas ir ļoti aktuāls eh, šī brīža jautājums Daudzi no nacionālajiem parlamentiem arī jau ir skatījuši savās dalību valstīs, tāpēc es sveicu jūs šodienas konferencē par demokrātisku izmeklēšanu, eh, izlūkdienestu uzraudzību Eiropas Savienībā. Eiropas parlamenta pilsoniskās brīvība tiesas un iekšlietu komiteja eh, kopā ar eh, pastāvīgo P komiteju un pastāvīgo I komiteju Beļģijas eh, pārstāvu palātā un Vācijas Bundestāga parlamentārās uzraudzības eh, paneli, tāpat arī Itālijas parlamenta drošības komiteju ir organizējušo pasākumu. Man liekas, tas ir ļoti labs eh, sasniegums, ka esam visu šo uz trīs parlamentus eh, saveduši kopā. Man prieks sveikt šeit 38 deputātus no 17 nacionālajiem parlamentu parlamentiem Eiropas Savienībā un Norvēģijā, tā skaitā Beļģijas pārstāvu palātas priekšsarētājs Zigfrīd Brakskungs, tāpat arī 14 komiteju priekšsarētāji un 5 komitejas vicepriekšsarētāji, ļoti daudz augsta līmeņa parlamentāriešu vienā vietā. Tāpat arī sveicu ekspertus eh, no dažādām valstīm un, protams, arī mūsu Lībe komitejas locekļus. Eh, šis eh, šodienas temats ir svarīgs ne tikai mūsu sabiedrībai un, um, un iedzīvotājiem, bet uh, mūsu izlūkdienesti cenšas aizsargāt mūsu demokrātisko sabiedrību no draudiem mūsu drošībai. Demokrātiskai sabiedrībai nepieciešams uzraudzīšos izlūkdienestus um, Šis ir papildus pasākums Eiropas parlamenta rezolūcijai no 2014. gada 12. mārta par ASV uzraudzības un novērošanas programmām eh, dažādās dalību valstīs un to ietekmu uz Eiropas Savienības pilsoņu pamatiesībām un transatlantisko sadarbību tieslietās iekšlietās, kur eh, Eiropas parlaments aicināja citu starpā organizēt konferenci uh, kopā ar Eiropas Nacionālo parlamentu izlūkdienas uzraudzības iestādēm. Un man tiešām prieks, ka trīs nacionālai parlamenti un to specializētās struktūras ir piekritušas eh, līdz organizēt šodienas konferenci. Tas, manuprāt, ir liels solis uz priekšu mūsu sastarpējā sadarbībā, tāpēc es saku vēlreiz paldies Beļģijas pārstāv palātas komitejai, kas ir atbildīga par uzraudzību komiteja P un pastāvīgo komiteja I, tāpat arī Vācijas Bundestāga parlamentāras uzraudzības panels un Itālijas parlamenta komiteja, kas atbildīga par drošību. Iepriekš konferences ir tikuši organizētas Romā, Briselē un Berlīnē, un eh, tagad es došu vārdu Solvitai Āboltiņas kundzei, kas ir Latvijas eh, parlamenta Nacionālās drošības komisijas vadītāja ievada uzrunai. Šī konference notiek Latvijas prezidents Latvijas prezidentūras eh, ietvaros, un tādēļ tas būtu tikai piemēroti, ka mēs dosim vārdu viņai šobrīd. Lūdzu, vārds jums. Jā, jā paldies, godātājs Morais kungs, dārgie viesi, dāmas un kungi. Tiešām man ir liels prieks un gods piedalīties eh, konferences atklāšanā, kurā paredzēts skatīt tik svarīgus jautājumus dalību valstu drošībai. Kā jūs zināt, Latvijai ir pirmā prezidentūra Eiropas Savienības padomē, un viens no svarīgākajiem prioritārajiem jautājumiem, kas tika noteikts e, pirms mēs uzņēmām šos pienākums, ir e, kopējās ārlietu drošības politikas e, īstenošana un tāpat arī kiberdrošība, tāpat arī um, terorismu apkarošana. Īpaši uzmanību pievēršot uh, terorismu finansēšanas, ārvalstu kaujinieku un e, rekrutēšanas e, jautājumu skatīšanai. Mēs šodien saskaramies ar dažādiem draudiem no valsts sponsorētas agresijas līdz terorismam. Paši radikalizējušies terorisms, kas visi rada draudus mūsu nacionālajai drošībai un sabiedrības kārtībai. E, situācija drošības jomā Eiropā pēdējos gados ir mainījusies Mēs saskaramies ar izaicinājumiem eh, gan austrumos, gan dienvidos. Krievijas rīcība nelegāli anektējot Krīmu un eh, sūtot eh, savus karavīrus, destabilizēt situāciju Ukrainas austrumos, rada spriedzi austrumu Eiropā. Tāpat laikā tūkstošiem cilvēku traģēdija vidusjūrā rada vislielākos vis draudz šajā reģionā. Tāpat arī kiberdrošības jomā un e, e, draudz, ko rada teroriskās e, sistēmas un visi, kas kaut ko plāno un baidās tikt atklāti, tie visi ir draudi. Mums ir nepieciešams rīkoties pre, pret šiem draudiem, pirms viņi ir nodarījuši kaitējumu mums. No nu, mūsu pieredzes varu teikt, ka pat e, e, kaut arī pēdējie teroristiskie uzbrukumi lielākie notikuši pietiekam tālu no Latvijas, Parīzē, tomēr jāatzīst, ka mūsu drošības sajūta ir mazinājusies. Šobrīd e, mūsu izlūkdienas ir tie, kas var palīdzēt risināt šos draudus, lielākoties pateicoties starptautiskai sadarbībai. Uh, Šis piemērs labi parāda, ka neatkarīgi no tā, cik tālu mēs esam viens no otra, mūs visus ietekmē viena šie globālie draudi. Mums vajadzētu kopīgi rast risinājums tiem. Izlūkdienestu organizācijām ir jābūt slepenām un pietiekam spēcīgām. Valsts konstitucionālās pienākums nodaršot privātumu iedzīvotājiem un uh, nepieciešamība līdzsvarot to ar valsts drošību e, ir ļoti, vēl aktuālāks jautājums. Privātums un nacionāls, dro, nacionāls drošības jautājums e, ir atrisināms tikai ar uzraudzības mehānismu, un, un par to esam atbildīgi mēs. Šie mehānismi ir publiski jāsaprot, un tiem ir jāuzticas, bet tie nevienmēr var būt pilnībā caurskatāmi. Nesen tikos ar kolēģiem, kur jokoja, ka šodien iedzīvotāji Latvijā, un es ticu arī, ka visā Eiropā ir lab, labprātīgi bieži vien atdod savus privātos datus eh, privātās eh, struktūru un privāta uh, tirgus dalībniekiem, lai saņemtu atlaides vai uh, piedalītos loterijā, tad turpretī, ja šādas datus prasa valsts iestādes, tad cilvēki ir pret to. Šodien mums ir uh, jāsaprot, ka eh, ir jāievēro noteikumi. Esmu pārliecināts, ka neatkarīga uzraudzība ir svarīga, lai varētu saglabāt uh, sabiedrības uzticēšanos izlūkdienestiem. Viņu darbam ir jāpaliek slepenam, jo mūsu izlūkdienes darbinieku dzīves ir jāaizsargā dzīvības drīzāk. Mums ir jāsaprot, ka Eiropas Savienības līgums nosaka, ka nacionāla drošība ir katras dalību valsts ziņā, bet tāpat mums jāatzīst, ka, eh, lai varētu efektīvi cīnīties ar draudiem eh, un 21. gadsimtā, tīpaši radikalizāciju, mums ir nepieciešams uzlabot sadarbību ar līdzīgi domājušiem partneriem un sabiedrotajiem, lai varētu pozitīvi iesaistīties parlamentārās sabiedrības debatēs attiecībā uz pilnvarojumu pienākumiem, kas ir izlūkdienestiem, lai pasargātu mūsu valstis. Ideja par drošu un plaukstošu Eiropu ir bijis galvenais mērķis jau no paša Eiropas Savienības dibināšanas brīža. Šī ideja ir apvienojusi desmit gadiem ilgi Eiropas valstis, un es tiešām uzskatu, ka šis mērķis nav mainījies. Stabilitāte un uh, Eh, uzplaukums ir tas ietvars, kas ļaus mums atrast eh, veidus, kā mainīt pašreizējo situāciju. Pasaulē nepieciešama spēcīga Eiropa, un tā stabilitāte lielā mērā atkarīga no mūsu spējas sadarboties visos līmeņos. Mums ir jābūt spējīgiem vienmēr pirmajā vietā likt kopīgo labumu nevis savas ambīcijas. Esmu pārliecināta, ka šodien mēs dzirdēsim eh, ļoti daudz eh, labu ideju un ciešāk sadarbojoties mēs varēsim veicināt eh, starptautisko sadarbību. Es ceru, ka mums būs ļoti auglīga konference. Paldies par uzmanību! Thank you very much. Jā, paldies, Abaldiņas kundze. Paldies, ka uzskaitījāt svarīgākos jautājumus, kurus mēs padzināti pētīsim šodien. Tagad sāksim mūsu pirmo darba sesiju par to, kādas ir sekas izlūkdienas uzraudzībai strauji mainīgā pasaulē. Un mēs būsim līdzpriekšsarētājs Zikfrīds Brakes kungu, kurš ir Beļģijas pārstāv palātas priekšsarētājs, tāpat arī uh, priekšsarētājs eh, pastāvīgajās P un I komitejās. Un pirms es dodu viņam vārdu, es pavisam eh, īsi ieskicēšu, kā notiks mūsu darbs. Visi deputāti, kur vēlas piedalīties debatēs, eh, tiek aicināti pēc iespējas ātrāk sākoties darba sesijai vai semināram norādīt to. Tātad ir dažādu krāsu veidlapas, katrai sanāksmes daļai sava. Šajā sadaļā ir rozā veidlapa. Zilā pirmajai semināram un gaiši zaļa otrajam semināram. Eiropas parlamenta deputātiem jums pietiks pacelt roku. Tātad šai atklāšanas sadaļai jums jāizpilda rozā veidlapa. Es neizdomāju šos noteikumus, tāda ir pieņemtā procedūra bet eh, gan es, gan priekšsēdājs Brake eh, centīsimies būt iecietīgi, ja jūs vēlaties vienkārši pacelt roku un nu, ar to pietiks. Tas varētu būt loģiski, jo mēs eh, neesam varbūt visi pazīstami, varbūt pirms sākt savus komentārus stādieties priekšā, kā jūs sauc, no kurienes jūs esat pēc galvenajiem runātājiem mēs uzklausīsim divus deputātus no nacionālajiem parlamentiem vai ekspertu struktūrām un pēc tam Eiropas parlamenta deputātus. Un tad centīsimies eh, darīt visu, lai saņemtu pēc iespējas vairāk šādu izteikumu no jums. Lūdzu, izsakieties pēc iespējas lakoniskāk, lai vairāk cilvēku varētu izteikties. Un tā tad centieties to ievērot. Un vēlos jums atgādināt, ka jūs esat laipni aicināti uz eh, kokteili eh, pēc eh, konferences, pēcpusdien, tepat ārpus sanāksim telpas pēc šīs konferences. Tad pēc visiem šiem paziņojumiem došu vārdu priekšsarētājiem Brakes kungam, kurš vadīs nākamo sanāksmes daļu. Lūdzu, vārds jums. Morāsts, Paldies, Morēs kungs, skatājumie viesi, dāmas un kungi, kolēģi, priekšādātāja kungs. Mums ir ļoti liels prieks sveikt jūs šodien šeit Brisele, Eiropas Savienības eh, centrā, šajā ļoti svarīgajā konferencē. Eh, tā ir svarīga, tāpēc, ka esam ļoti pārliecināts, ka temati, par kuriem mēs šodien spriedīsim un arī rīt, var eh, un noteikti iegūs arvien lielāku nozīmi ļoti tuvā nākotnē un arī tālākā nākotnē. Dāmas un kungi, pēc eh, pilsoņu brīvību tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojuma savā 2014. gada 12. mārta rezolūcijā Eiropas parlaments skaidri norāda uz trūkumiem izlūkošanas dienestu demokrātiskajā uzraudzībā. Vispirms eh, ir redzams, ka nacionālajā uzraudzības mehānismi un iestādes nav pielāgoti vai ir nepietiekami pielāgoti ātrajai politiskajai un tehnoloģiskajai attīstībai, kāda ir notikusi pēdējo desmitgadu laikā. Otrkārt, šī uzraudzība tiek īstenota tikai nacionālā līmenī, neskatoties uz to, ka informācijas apmaiņa starp uh, izlūkošanas dienestiem Eiropas Savienības um, dalību valstīs un uh, trešajās valstīs uh, ir palielinājusies un tāpat tiek pieminēta arī arvien lielākā plaisa starp starptautiskās sadarbības līmeni un uzraudzības kapacitāti, kas ir ierobežota nacionālajā līmenī. Un tās rezultātā, es šeit citēju, eh, demokrātiskā uzraudzība ir nepietiekama un neefektīva. Citiem vārdiem sakot, eh, situācija ir smaga. Tā jāņem vērā, ka nacionālās uzraudzības iestādes parasti ir ļoti rūpīgas Es esmu komitejas priekšādātājs, kas ir mm, atbildīga par uh, pastāvīgās komitejas I uzraudzību Beļģijas parlamentā, un es varu apgalvot, ka mūsu komiteja ir bijusi ļoti rūpīga un ļoti rūpīgi pārbaudījusi Snowden atklājumus par Beļģijas izlūkošanas dienestiem. Bet uh, pastiprinātā starptautiskā sadarbība starp izlūkošanas dienestiem pieprasa, lai uh, demokrātiskās uzraudzības iestādes ņemtu vērā šo notikumu attīstību. Eh, pavisam nesen Hans Bons un Loks Džonsons, kas ir eksperti šajos jautājumos, norādīja uz piecām īpašībām, kādas ir efektīvai kontrolē. Pirmkārt, uzraudzības iestādē ir jāatdarbojas neatkarīgi no valdības eh, izpildvaras eh, zara un arī no izlūkošanas dienestiem. Nākamkārt, nākamais tai ir brīvi jāizvēlas, kādas uzlūkošanas procedūras tā veiks. Treškārt, tai ir jāno, jānodrošina piekļuva visiem slepenajiem dokumentiem un informācijai. Tā ir jābūt spējīgai saglabāt šos noslēpumus. Un piekārt, tai ir vajadzīgs pietiekams personāls, plašas juridiskās pilnvaras un finanšu resursi. Es eh, saku, ka šīs īpašības patiešām ir spēkā. Bet es esmu pārliecināts, ka ņemot vērā nesenos notikumus, šīs piecas īpašības tikai daļēji ataino realitāti. Galu galā starptautiskais konteksts vēl ar vienu tiek ņemts vērā. Savās plašajās rekomendācijās Eiropas parlaments eh, ir eh, izteicies ļoti skaidri, un šeit es citēju. Eh, komisija aicina nodrošināt plašu uzraudzību sadarbībā Eiropas Savienībā, jo īpaši ņemot vērā pārobežu dimensiju. Un tāpat tā aicina dalību valstis attīstīt sadarbību starp uzraudzības iestādēm. Domāju, ka par šiem jautājumiem ir ļoti daudz rakstīts, bet praktiskas iniciatīvas izņemot eh, dažus divpusējus kontaktus, vēl ar vien nav uh, īstenotas. Eiropas parlamenta iniciatīva organizējot šo konferenci līdz ar to ir tikai un vienīgi jāapsveic. Tagad ir vienācis laiks, lai Nacionālās uzraudzības iestādes uh, sāktu ar mums sadarboties. Dāmas un kungi, es ceru, ka uh, šīs diskusijas šorīt būs visiem ļoti interesantas. Paldies! Uh, Dāmas un kungi, tagad uh, man ir liels uh, prieks um, iepazīstināt jūs ar Ilku Salmi. Viņš ir Eiropas Savienības izliekošanas datu analīzes centra vadītājs. Viņš mums ir paziņojis, ka, diemžēl, viņam būs jādodas prom pulkstens desmitos, tāpēc nekavējoties došu viņam vārdu. Lūdzu, Sāmi kungs. Priekšādātāji, dāmas un kungi, Eiropas parlamenta un Nacionālā parlamenta pārstāvi. Sākumā es vēlētos pateikties par iespēju um, jūs uzrunāt. Uzskatu, ka Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi būtiski nodrošināt iespējas iepazīties ar mūsu darbu un uh, šķiet, ka dažkārt Briselē varbūt uh, rodas nepareizi izpratne par to, ko mēs īsti darām. Es uh, centīšos savā īsajā prezentācijā Uh, pieskarties trīs daļām. Pirmkārt, es gribētu pastāstīt par mūsu darbību, par uh, to, kāda ir mūsu organizācija, kā mēs strādājam un uh, kāda veida pakāpojums mēs sniedzam. Otrkārt, es gribētu pateikt pāris vārdu par to, kā atšķiras mūsu darbība un Nacionālo izlūkošanas un drošības dienesta darbība. Šajā sakarībā man ir jāpiemina, ka es esmu darbojies Somijā kā drošības dienas vadītājs, tātad es eh, varu teikt, ka es pazīstu arī nacionālo dienestu darbu. Un noslēgumā es gribētu arī mazliet parunāt par sadarbību ar Eiropas parlamentu, kādā veidā šī darbība tiek organizēta, un gribētu arī pastāstīt par tiesisko pamatu mūsu darbām. Uh, Tāpat arī gribētu runāt par Eiropas eh, parlamenta un komisijas eh, izdarītajiem secinājumiem attiecībā uz mūsu darbu. Es centīšos izteikties īsi, jo, kā jau tika teikts, man ir jādodas prom 10.30, man ir paredzēta tikšanās ar tālu valstu pārstāvjiem manā darba vietā. Esmu Soms, man ir 20 gadu pieredze izlūkošanas dienas darbā un centīšos tātad eh, jums par to pastāstīt. Par mūsu uh, darbībām. Dažas pamatlietas. Pirmkārtām, mēs esam daļa no Eiropas ārējās darbības dienesta. Esam viens no direktorātiem Eiropas ārējās darbības dienestā. Mums ir apmēram 80 darbinieki no gandrīz visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Vēl ir daži izlūkošanas dienesti, kas vēl nav um, nodrošinājuši savus ekspertus uh, lai tie strādātu pie mums, bet domāju, ka lielākā daļa no dalībvalstīm ir pārstāvētas. Tātad te ir runa gan par ārējo dimensiju, te ir runa izlūkošanas dienesti un arī ir die, pārstāvēti diezgan daudz drošības dienesti. Esmu ļoti bieži teicis, ka e, nesam izlūkošanas dienests ar operacionālajām darbībām. Tātad mēs nevācam informāciju, mēs uh, nevācam personas datus, neveicam nekādus piespiedu pasākumus. Un tās ir galvenās atšķirības, ja mēs salīdzinam mūsu darbu ar um, Eiropas Savienības aģentūru darbu. Domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs punkts, un tas sasaistās arī ar mūsu darba uzraudzības mehānismiem. Pagājuši, kad mēs e, sagatavojām apmēram 500 izlūkošanas izvērtējumus, Tie ir ļoti strateģiski, mēs nespējam sniegt nekādu operacionālo vai taktisko izlūkošanu. Šeit mēs vienkārši izvērtējam notikumus, reģionus vai valstis, kas varētu ietekmēt Eiropas Savienības drošību vai arī Eiropas Savienības intereses. Galvenokārt mēs eh, fokusējamies uz uh, ārpusi, tātad trešajām valstīm. Uh, Mēs eh, runājot par eh, iekšējām lietām, runājam galvenokārt par pretterorismu un kiberdrošības pasākumiem. Esam sadalīti divās nodaļās, tātad mums ir analīzes daļa, ko es pieminēju, un Tajā darbojas apmēram 45 nacionālie eksperti no Eiropas Savienības dalībvalstu izlūkošanas dienestiem. Tāpat arī mums ir daži Eiropas Savienības ierēģi un cilvēki tādi kā es, kas ir darbojušies izlūkošanas jomā, bet tagad ir kļuvuši par Eiropas Savienības pagaidu darbiniekiem ierēģiem. Analīzes daļa ir iedalīta septiņās nodaļās Četras no tām ir reģionālas un trīs tematiskas nodaļas. Mūsu galvenie klienti, protams, ir augstā pārstāve, vicepriekšādātāja Mugarīnī kundze, un vienlaicīgi mēs sniedzam arī ziņojumus citām svarīgām lēmu pieņemšanas iestādēm, proti komisijas priekšādātājiem padomē un arī augsta līmeņa amatpersonām padomē un ārējās darbības dienestā. Mēs eh, informējam par savu darbību padomas darba grupas. Pagājuši gadu sniedzām apmēram 200 eh, šādas informatīvas eh, uzrunas. Un, kā jau es minēju, 500 rakstiski ziņojumi tikuši sagatavoti. Tas ir pagājuši gadu. Un paskatoties uz avotiem, kā jau es minēju, mēs nevaram ievākt informāciju. Mēs galvenokārt paļaujamies uz uh, Eiropas Savienības eh, dalību valstu dienestu sniegto informāciju. Šeit mums ir monopols, un es eh, gribētu norādīt uz eh, Eiropas Savienības institūciju darbu. Mēs esam saņēmuši tūkstošiem dažādu informācijas apkopojumu, un tas ir diezgan liels apjoms. Es redzu, ka šīs informācijas daudzums un arī kvalitāte ir uzlabojušies. Eiropas Savienības aģentūras ir apņēmušās mums palīdzēt sniedzot informāciju, un tās sniedz tātad arī neseno izlūkošanas informāciju, kas ir būtiska Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesā. Es uzskatu, ka tas ir ļoti vērtīgs rīks, un es iedomājos, ka gan augstā pārstāve, gan arī um, priekšādātājs uh, domā tieši tāpat kā es. Mēs, protams, paļāvāmies arī uz publiski pieejamu informāciju. Mūsu otra daļa, eh, vispārējā daļa, eh, tieši eh, darbojas ar šāda veida informāciju. Kā jau es minēju, mums nav uh, pilnvaru veikt nekādus slepenus pasākumus, un tas nozīmē, ka mēs varam izmantot tikai brīvi pieejamu informāciju, bet jebkurā gadījumā arī tas ir noderīgi. Trešais ļoti būtiskais avots mūsu izvērtējumos ir ziņojumi no Eiropas Savienības delegācijām. 140 delegācijas darbojas visā pasaulē, un šo delegāciju sniegtā informācija mums ir ļoti vērtīga. Mūsu spējas ir iespēja sadarboties ar satelītu centru Spānijā. Mums arī ir piekļuve datiem, ko sniedz Eirosat centrs, un arī tas mums ir ļoti noderīgi, izvērtējot nesenās krīzes, kas ir notikušas netālu no Eiropas Savienības robežām. Kopumā var teikt, ka mums ir ļoti cieša sadarbība arī ar Eiropas Savienības militāro centru, jo arī tajā darbojas izlūkošanas direktorāts. Mēs kopīgi uh, radam ziņojumus ar šiem militārajiem partneriem, un tā ir tāda unikāla sadarbība gan pasaulē, gan arī Eiropas Savienībā. Mūsu galvenie klienti ir vēlējušies, lai mēs darbotos tieši šādā veidā, tātad, lai mēs būtu tāda kā viens pieturas aģentūra un sagatavotu kopējus ziņojumus. Es patiešām novērtēju ļoti augstu to, ka mēs ņemam vērā gan civilos, gan militāros komponentus mūsu izvērtējumos. Es jau uh, runāju par atšķirībām, tātad mēs neesam operacionāla aģentūra, mēs nevaram ievākt slepenus datus un arī personas datus. Uzskatu, no, ka no privāto datu aizsardzības aspekta ļoti būtiski ir saprast šo pēdējo punktu. Atklāt runājot, lai veiktu mūsu darbības, mums šīs tiesības nav nepieciešamas. Mūsu ziņojumi nav tādi, eh, kuros uh, vajadzētu iekļaut personas datus vai datus par privātpersonām. Kā jau es minēju, mēs šeit veicam strateģisku analīzi, kur ārkārtīgi reti kāda privātpersona spēlētu lielu lomu, nu, tādu lomu, ka mums vajadzētu piekļuvi šīs personas datiem. Tagad es īsi gribētu pievērsties tam, kas um, ir ticis teikts par mūsu darbību, un Tāpat arī ir bijušas atsauces uz Eiropas Savienības programmu ziņojumiem. Referents šeit ir bijuši līdzpriekšādātājs Klauds Morais, un te ir bijuši arī ļoti būtiski paziņojumi par mūsu INT-CEN centra darbu un par to, kā mūsu centra darbību vajadzētu kontrolēt. Es eh, varētu šeit pat citēt šo ziņojumu, tātad ziņojums aicina augstā pārstāve visu laiku ziņot par Eiropas Savienības izlūkošanas centra INCEN darbu, jo tas ir daļa no Eiropas ārējās darbības dienesta. Šie ziņojumi ir jāsniedz Eiropas parlamenta attiecīgajiem iestādēm un ir tātad jāstāsta par uh, pamatiesību noteikumu piemērošanu. Ir jānodrošina uzraudzība pār Eiropas Savienības ārējo politiku. Un tāpat arī ziņojumā teikts, ka komisija un augstā pārstāve tiek aicinātas eh, nodrošināt priekšlikumu eh, incen darbības tiesiskajam pamatam. Ja eh, kādas darbības vai arī tālāka kompetence datu izlūkošanā tiktu paplašinātas un kas varētu ietekmēt Eiropas Savienības iekšējo drošības stratēģiju. Tātad šeit ir iekļauts nosacījums. Ja mūsu darbība kļūtu operacionālāka eh, savā būtībā, tad vajadzētu nodrošināt mehānismus uzraudzībai. Pašlaik eh, neuzskatu, ka tā varētu notikt. Tuvākajā nākotnē noteikti mūsu darbība nekļūs operacionālāka. Komisija ir sniegusi savu atbildi uz šo ziņojumu, un uh, Te galvenokārt ir runa par mūsu eh, tiesisko pamatu. Kā jau es pieminēju, Incen ir daļa no ārējās darbības dienesta. Šajā sakarībā tiesiskais pamats Incen darbībai ir paredzēts eh, padomas lēmumā, ar kuru tiek eh, izveidot, izveidots Eiropas ārējās darbības dienests. Kā es minēju, datu aizsardzības un privātuma noteikumi, kas ir iekļauts šajā lēmumā, uh, attiecas arī uz mūsu centra darbību. Noslēgumā gribētu pieminēt vienu lietu, kas šad un tad parādās, kad es runāju par incendu darbību. Un galvenokārt šeit runa par to, vai mēs spējam kontrolēt informāciju, ko mums sniedz dalībvalstis. Visa informācija, ko mēs saņemam, uh, tiek sniegta brīvprātīgi. Tas nozīmē, ka nav nekādu mehānismu, kā to mēs uh, varētu ietekmēt. Mēs varam vienkārši lūgt informāciju, mēs nevaram dot rīkojumu to iesniegt. Mums arī nav piekļuves uh, tām, kādā veidā šie izlūkošanas dati tiek vākti vai kādas sistēmas tiek uh, tam izmantotas. Bet uh, šeit ir kāds sākumpunkts. Eiropas tiesa savā 2013. gada atzinumā ir teikusi, ka savstarpējas uzticēšanās princips starp dalību valstīm ir ārkārtīgi būtisks Eiropas Savienības tiesībās. Un tas ir arī sasaistīts ar faktu, ka dalību valstis nevar pārvaldīt, vai pārējās dalību valstis ir ievērojušas pamattiesības, ko garantē Eiropas Savienība. Mēs uz to paļaujamies. Protams, mēs ticam, ka e, informācija, ko mēs saņemam, tiek e, vākta saskaņā ar dalībvalstu tiesībām un e, visiem attiecīgajiem pienākumiem, kas izriet no parakstītajām konvencijām. Noslēgumā vēl gribētu norādīt, ka mums nav nekādu mehānismu, lai dotu rīkojumus, bet mums ir ļoti labi funkcionējošs mehānisms informācijas lūkšanai. Mēs visi sūtam informācijas pieprasījumus, uh, simtiem šādu pieprasījumu katru gadu, un mēs saņemam tūkstošiem uh, atbilžu. Ir ārkārtīgi būtiski norādīt, ka mēs saņemam informāciju bez tās pieprasīšanas. Tātad mēs redzam, ka Eiropas Savienības dalību valstu dienesti uh, tic mūsu darbam un to vēlas atbalstīt. Paldies, priekšādātāji! Paldies, Sāmikungs, paldies par ļoti labo izklāstu par jūsu darbību. Uh, Dāmas un kungi, es jau teicu, ka sāmi kungam, diemžēl, ir jādodas prom pulkstens desmitos, tāpēc es gribētu ieteikt, ka mēs varētu tagad viņam uzdot jautājumus, ja tādi ir. Ja jums ir jautājumi, ko jūs vēlētos uzdot Salmikungam, lūdzu paceliet eh, kartiņu vai roku, rādiet, ka jūs vēlaties runāt. Jā, lūdzu. Vosakungs. Labdien! Esmu Ignācijā Sančes no Spānijas parlamentā. Gribu uzdot jautājumu Salmi kungam. Jūs eh, trīs reizes eh, pieminējāt kādu lietu, tātad tas nozīmē, ka jūsuprāt eh, šis jautājums ir svarīgs. Jūs teicāt, ka jūs nevācat datus par privātpersonām. Šeit ir runa tikai par brīvprātīgu informācijas nodošanu no nacionālajiem izlūkošanas dienestiem. Te man šķīstu loģiski, ka Eiropas Savienības iestādēm gribētos iegūt pilnvaras pašām vākt datus. Vai jūs uzskatāt, ka tas būtu iespējams, un vai tas būtu vēlams, ka Eiropas Savienības izlūkošanas dienesti spētu vērsties pie nacionālajām aģentūrām un lūgt šos datus, protams, ņemot vērā visus demokrātiskās uzraudzības eh, pasākumus. Varbūt jūs varētu pateikt, kā jūs sauc, saka priekšādātājs. Jā, Ignacio Sančes, Spānijas parlaments. Um, Kolēģi, attiecībā uz nacionālajiem parlamentiem es eh, norādīju, ka zālē ir zālziņi, Varbūt jūs varētu nodot eh, kartiņu ar savu vārdu šiem zālziņiem. Un mūsu kolēģi no Eiropas parlamentā vienkārši pasakiet, kā jūs sauc. Tāda mums ir kārtība. Sarakstā ir vēl viens runātājs Valsakungs, lūdzu. Paldies! Vispirms protams, saprota, ka jūs nevarat paši veikt nekādas operācijas, un tāpēc jums nav vajadzīga kontrole. Bet es eh, gribētu zināt, vai jūs savu, savus eh, rezultātus nododiet atpakaļ nacionālajiem dienestiem. Ko jūs īsti darat? Vai jūs izvērtējat situāciju konkrētās valstīs, vai arī izvērtējat konkrētas um, situācijas, kas varētu ietekmēt Eiropas Savienību? Uh, vai arī jūs varbūt papildinat eh, darbības, ko veic Eiropas Savienība. Vēl trešais īsais jautājums, vai jūs sadarbojaties ar Eiropolu, Interpolu vai arī ar trešo valstu slepenajiem dienestiem? Un vai ilgtermiņā būtu uh, saprātīgi veikt pašiem savas operācijas, vai varbūt koordinēt šīs operācijas ar nacionālajiem izlūkošanas dienestiem? Uh, I ask um, also Mrs. Intfeld. Intfelds kundze. Paldies, priekšādātāji. Es saprotu, ka mēs tagad uzdodam jautājumus tikai Intcen. Man ir jāsaka, ka šis dialogs mums jau ir eh, bijis vairākas reizes šeit Eiropas parlamentā, un uh, Vēl ar vienu nav skaidrs, ko īsti incen dara. Jūs uzskaitījāt visu to, ko jūs nedarāt, bet īsti nesaprotu, ko jūs darāt. Atklāti sakot, jūs sakāt, ka jūs esat tāda kā pastkastīte, kur uh, slepenie dienesti var iesniegt šo informāciju. Nu, tas īsti nav ticami. It īpaši mēs zinām, ka vairāki nacionālai izlūkošanas dienesti Eiropas Savienībā ir eh, pārsnieguši savas pilnvaras. Viņi izspiego cilvēkus no citām Eiropas Savienības dalību valstīm, izspiego arī citu dalību valstu institūcijas, viņi ļoti cieši sadarbojas ar CIP, pat ja runa par nelegālām operācijām. Pēc jūsu paziņojuma par ASV senāta ziņojuma par uh, spīdzināšanas pierādījumiem, jūs teicāt, ka uh, mēs īsti nezinām, kāda ir mūsu iegūtās informācijas avoti. Un eh, tagad jūs ierodaties pie mums un sakāt, ka nē, uzraudzība nav vajadzīga, tāpēc, ka mēs īstenībā veicam tikai administratīvu darbu. Uzskatu, ka ir pienācis laiks, un esmu aicinājusi uz to jau vairākus gadus, nodrošināt adekvātu uzraudzību, un tas būtu šī parlamenta pienākums. Mums ir jānodrošina lielāka caurdzamība par to, ko dara Incen par to, kāda veida informāciju jūs īsti apstrādājat. Domāju, ka arī spāņu kolēģi teica to pašu, proti, jūs sakāt, ka jūs nevācat personas datus. Tām es ticu, bet tas nav tas pats, kas neapstrādāt personas datus. Domāju, ka jūs ļoti rūpīgi šeit izvēlties vārdus. Es personīgi atbalstītu to, ka incent kļūtu par uh, pilntiesīgu Eiropas Savienības institūciju, bet tam būtu vajadzīgs atbilstošs tiesiskais ietvers, kas būtu balstīts līgumos, un tas ietvertu arī uzraudzību. Paldies, Lauricens kundze. Paldies. Iespējams, mazliet uh, papildināšu Sofijas Intvaldes teikto par to, kāds ir īsti jūsu ieguldījums. Jūs apkopojiet informāciju no dalību valstīm, un tad, kā es saprotu, jūs analīze neatiecas uz dalību valstīm, tā attiecas uz pašu Eiropas Savienību. Kas īsti ir Eiropas Savienības iekšējā drošība? Kādas ir šeit eh, galvenās dimensijas, kāds ir eh, galvenais apdraudējums, ja mēs šeit domājam par Eiropas Savienību kā tādu, nevis par atsevišķām dalībvalstīm? Un konkrētāk, Kādu daļu šeit ieņem kiberdrošība, ko jūs pieminējāt? Varbūt eh, šeit ir jāskatās arī uz otru pusi, proti uz informācijas drošību. Mūsdienu pasaulē informācijas karš ir ļoti būtisks. Vai jūs veicat analīzi par Eiropas Savienības apdraudējumu šajā jaunajā vidē? Paldies, Lauricenes kundze. Tagad Stučī kungs no Itālijas parlamenta. Paldies, priekšādātāji. Salmīkungs, es gribētu zināt eh, jūsu viedokli par iespēju nodrošināt vienu Eiropas Savienības izlūkošanas dienestu, ja īpaši, ja runa par tādiem jautājumiem kā kiberdrošība un terorisms, un varbūt pat ekonomiskā izlūkošana valstis savā starpā ļoti konkurē, un eh, ņemot to visu vērā, kāda jūsuprāt varētu būt intcen loma? Visticamāk, ka jūs esat to izvērtējuši. Paldies, Stučikungs. Tagad Sāmi kungam vārds atbildēja. Paldies, priekšādātāji. Centīšos aptvert visus uzdotos jautājumus. Sākumā, ja es pareizi sapratu Sančesa kunga jautājumu par personas datiem, tad eh, tas sasaistās ar Intvādas kundzes eh, piezīmi par eh, personas datu apstrādi. Mēs nevācām un arī neapstrādājam personas datus. Šajā sakarībā grib norādīt, ka mūsu darbībai tas nav nepieciešams. Gribētu zināt, jūs gribējāt zināt, ko tad mēs īsti darām. Tātad esam sagatavojuši 500 ziņojumus, Un tos esam iesnieguši arī īpašajai komitejai Eiropas parlamentā un arī augstajai pārstāvēji. Augstajai pārstāvēji ļoti bieži ir tikšanās ar īpašo komiteju, kur tiek apspriesta mūsu darbība. Uzskatu, ka pašlaik eh, šis mehānisms ir eh, ļoti atbilstošs. Attiecībās personas datu apkopošanu es zinu, ka Frontex un arī Eiropol aģentūras darbojas eh, saskaņā ar atšķirīgu tiesisko pamatu un uh, viņu darbībai ir jānodrošina iespēja piekļūt personas datiem Eiropas Savienības līmenī. Mums tas nerada nekādas problēmas. Volsu kungs uzdeva jautājumu un arī izteica komentāru. Man jau pašā sākumā vajadzēja to pieminēt. Visus savus ziņojumus mēs nododam arī dalībvalstīm. Šie ziņojumi nokļūst dalībvalstīs pa diviem kanāliem. Izlūkošanas eh, dienesti un ārlietu ministrijas saņem visu eh, mūsu sagatavoto. Ir arī informatīvie paziņojumi un arī um, personīgas dabas informācija, ko mēs sniedzam augstajai pārstāvēji. Bet, ja kurā gadījumā ir tāds ļoti skaidri izteikts kanāls, kā šī informācija nokļūst dalībvalstīs, te nav runa tikai par to, ka informācija plūst vienā virzienā. ir Eiropas institūcija drošība. Tās nav mūsu pilnvaras. Visām institūcijām ir savi drošības direktorāti vai nodaļas, kas eh, strādā ar šiem jautājumiem. Vai nu te būtu runa par fizisku drošību, vai arī par personālu drošību un arī informācijas drošību. Dažkārt mēs varam viņiem sniegt eh, rekomendācijas attiecībā uz apdraudējumu, un tas eh, saistās arī ar jautājumu par kiberdrošību. Esam gatavojuši dokumentus par kiberdrošību un tās apdraudējumu Eiropas Savienībā. Mēs cenšamies šeit skatīties vispārīgi. Mēs mēģinām meklēt apdraudējumu cēloņus. Un mēs tātad mēģinām gūt kopainu par institūcijām un to kiberdrošību. Jautājums par sadarbību ar trešajām valstīm ja sadarbība ar trešām valstīm ir ļoti ierobežota, un tas eh, saistās ar to, ka mēs eh, savu izvērtējumu balstām uz dalību valstu dienestu sniegto informāciju. Lai mēs varētu sniegt šo informāciju tālāk trešajām valstīm, mums vajadzētu lūgt atļauju informācijas sniedzējiem. Uh, Tas ir relatīvi sarešķīts pasākums, un mēs zinām, kā dalība valstis vēlas tieši kontaktēties ar trešajām valstīm. Tātad tas nozīmē, ka mūsu sadarbība ir ierobežota, un mēs nevaram sniegt nekādu rakstisku informāciju trešajām valstīm. Tas pats attiecas arī uz citām starptautiskajām organizācijām, tātad eh, tām, kas eh, atrodas šīs pilsētas citā daļā. Tagad jautājums par nākotni vai mums ir uh, vajadzīga Eiropas izlūkošanas aģentūra. Domāju, ka tas ir ārkārtīgi politisks un arī juridisks jautājums, kas uh, noteikti nav manā kompetencē. Bet es vēlētos norādīt, ka tas nav reāli, jo ir jāņem vērā, ka nacionālā drošība ir Eiropas Savienības dalībvalstu kompetencē. Ja tā notiektu, tad uh, mums noteikti vajadzētu daudz ko mainīt, mums būtu vajadzīga arī savstarpēja izpratne un vēlme kaut ko mainīt. Uh, Tas noteikti ir dalībvalstu un padomas lēmums, un, cik tālu saprotu, vajadzētu arī grozīt Lisabonas līgumu. Tas nozīmē, ka drīz tas noteikti nenotiks. Tāpat arī mani interesēja jautājums par mūsu darbību un to, kas to ietekmē. Jā, mums ir bijušas diskusijas par šiem jautājumiem diezgan ilgstoši, un es varbūt varētu arī apspriesties ar šīs komitejas priekšsēdētāju par to, vai attiecīgo komiteju priekšsēdētājiem nevajadzētu dot iespēju paviesoties Incen centrā, un tad mēs varbūt kopīgi varētu paskatīties, kā mēs eh, veicam savu darbu un ko pēdējo gadu laikā esam paveikuši. Tas varbūt ļautu sniegt atbildes uz jautājumiem, kas eh, vēl ar vienu nav atbildēti. Priekšēdētāji, es ceru, ka esmu eh, sniedzis atbildes uz visiem man dotajiem jautājumiem. Jā, patiešām jūs ļoti labi ievērojat laiku, ir tieši pulkstens desmit. Lielas paldies, ka varējāt ierasties. Tagad, dāmas un kungi, es gribu jūs iepazīstināt ar Davidu Bigfordu. Viņš ir agrāk darbojies kā juridiskais direktors drošības un izlīkošanas aģentūrās MI5 un MI6. Lūdzu, Bigforda kungs, jums vārds. Thank you very much indeed. Paldies eh, par ielūgumu eh, uz šo sanāksmi. Man ir liels gods šeit piedalīties. Eiropas eh, cilvēktiesību tiesa ir noteikusi augstus standartus izlūkošanas dienestu savāktai informācijai pirms varētu sākt darboties. Un šie dienesti ir pieņēmuši šo standartu Tas nozīmē, ka ir jāsavāc, jāpieno informācija no elektroniskajiem datiem un dažādiem avotiem, un šo informāciju vākt ir grūti un bīstami. Analīzes laikā šo informāciju pārbauda vairākas reizes. Un jo vairāk svarīgas informācijas izlūkošanas dienests var savākt, jo eh, labāk ir analīze un elektroniskā novērošana šeit ir eh, svarīga. Es runāju par eh, elektroniskās novērošanas apjomiem, nevis par uzraudzību, par to runāsim vēlāk. Tomēr šodien tiek prasīts, lai elektroniskā uzraudzība tiktu stipri ierobežota lai gan e, šī informācija ļauj arī nepieļaut e, teroristu uzbrukumus un e, izdarīt izmeklēšanas. Tāpat ir arī informācija, kas ļauj samazināt risku nevainīgu cilvēku dzīvībām. Tātad, ja elektronisko, elektroniskās novērošanas apjoms tiktu ierobežots, tad būtu jāatceras, ka izlūkdienestiem ir jāizdara kvalitatīva analīze. Jautājums ir, vai šī analīze ir liederīga. E, jā, tā ir liederīga. E, šogad katru dienu apvienotajā karalistē tiek arestēts aizdomās turēts terorists. Pagājušā gadā 327 cilvēki, 600 cilvēki aizbrauca uz Sīriju un 300 no viņiem bija nezinām pretterorismu iestādēm. Eh, katru dienu no interneta tiek izņemtas tūkstošu lapuses ar ekstrēmistu materiāliem. Eh, izlūkdienesti un tiesība aizsardzības iestādes cīnās pret eh, šo terorisma kultu un teroristu un noziedznieku vervēšanu Un eh, šeit ir jāuzmanās no eh, riska, ko rada terorisms, organizētie noziegumi, arī cilvēku tirdzniecība un prostitūcijas tīkli. Nav noslēpums, ka eh, man ir draudzīgas attiecības ar civilo pilsoņu tiesību grupām, tā tad būtu jāņem vērā Eh, ka eh, mums ir uzdevums aizsargāt pilsoņus, arī nevis tikai dot avīzēm materiālu. Tātad ir eh, vajadzīgas, vajadzīga šī elektroniskā novērošana un ir vajadzīga neatkarīga kontrole pār šo novērošanu. Kā panākt līdzsvaru starp valsts un individa tiesībām, tas ir noteikts lietā Leanders pret Zviedriju cilvēktiesību tiesas eh, lietā, un eh, tiesa atzina grūtības saskaņot cilvēka un valsts eh, tiesības. Tiesības standarts prasa, lai būtu mm, aģentūras darbā tiktu ņemtas vērā risks valsts drošībai un ekonomiskai labklājībai un ir arī jābūt eh, neatkarīgai uzraudzībai pār šo procesu. Eh, Šīs, šie pienākumi ir tālāk noteikti vēlākos lēmumos, eh, ko es jau minēšu tālāk runājot par Leandra lietu. Leandra lieta nodrošina līdzsvaru, iz, lai izlūkdienest varētu strādāt un nepārkāpt individa tiesības. No Leandra eh, lietas eh, tālāk seko arī eh, lieta klās pret Vāciju 78. gadā, kur tiesa nolēma, ka tiesas var vislabāk pārbaudīt, kuros gadījumos slepenā novērošana ir svarīga. Tika lēmts, ka likuma vara nozīmē, ka Eh, izlūkošana ir efektīvi jākontrolē, un parasti to vislabāk var darīt tiesa. Tiesas kontrole dod vislabāko garantiju neatkarībai, objektivitātei un pienācīgai procedūrai. Un problēma ir tāda, ka līdz pēc Leandra un Klāsa lietas mēs esam redzējuši, kā attīstās elektroniskā saziņa, lietojot eh, ļoti sarežģītu šifrēšanu, piemēram, tā sauktais melnais internets teroristi un starptautiskie noziedznieki izmanto šos sakarus un lieto tos, lai apietu izmeklēšanu eh, un uzbruktu sabiedrībai un apdraudētu tās kopīgās vērtības. Eh, izlūkošanas iestādes ir pamatoti eh, paplašinājušas novērošanu, lai cīnītos pret šīm noziedzīgām darbībām. Uh, un arī notiek elektronisko eh, komunikāciju novērošana. Eh, šodien cilvēki lieto elektroniskās ierīces, eh, domēnus, sociālos tīklus, internetu, telefonu, mobilos sakarus, un tagad tiek lietota eh, sistēma, kas eh, ļauj eh, novērot e-pastus, interneta lapu lietošanu un teksta ziņojums, ko cilvēks sūta dienā. Un šos datus kopā sauc par metadatiem, bet es domāju, ka tas ir tāds ļoti vispārīgs nosaukums. Eh, kad aizdomās turētājs kontaktējas ar kādu citu cilvēku, tad eh, tiek eh, šī informācija nonāk datu bāzē. Tā ir elektroniska novērošana, kas ir vajadzīga izlūkošanas aģentūram, bet kā to kontrolēt? Daži uzskata, ka šī komunikācija datus bāze ir jāierobežo un ir eh, vēl jānosaka stingrāki standarti nekā ir noteikusi Eiropas tiesa un jānosaka vēl papildus pasākumi. No otras puses šī elektroniskā novērošana tomēr ir vajadzīga un uh, ir uzskats, ka pašreizējā novērošana ir pietiekama. Vācijā pēc G10 eh, likuma uh, Eh, ir eh, tiesa, kas eh, pārskata šo novērošanu. ASV tikai tiesneši var dot pilnvaru šādai novērošanai, ja ir pamatots iemesls to darīt. Visas šīs procedūras ir ar savām labajām pusēm, uh, bet eh, ņemot vērā, ka ir jācīnās pret starptautisku terorismu un noziedzību, tad es domāju, ka šeit situācija ir ļoti sarežģīta. Pilnīgs haoss varētu teikt. Un, ja mēs atgriežamies pie uh, Leandra lietas, tad uh, šeit uh, neviena tehnoloģiskā attīstība neietekmē uh, Eh, tos tiesību standartus, ko nosaka Leandra lieta. Standarts nosaka līdzsvaru eh, starp valsti un eh, sabiedrības tiesībām, un jo sarežģītāk ir novērošana, jo vairāk paiet laika, bet pretterorisma pasākumos laiks ir ļoti svarīgs. Un tiek ieteikt izveidot uh, valstu un starptautiskās uzraudzības iestādes, uh, nu, kuras gan neatbilst šai Leandra lietai. Uh, Leandra lieta nozīmē, ka jaunajā informācijas laikmetā ir jāievēro valstu likumi, lai izdarītu elektronisko uzraudzību, un ir arī jābūt aģentūrai, kas uzrauj šo darbu, un e, neatkarīgai parlamentu vai augsta līmeņa iestādēji. E, klāsa e, lietā ir teikts, ka ir vajadzīga tiesneša atļauja šai novērošanai. Britu izlūkošanas uzraudzības komiteja savā atskaitē minēja, ka tiesa nevar ņemt vērā diplomātiskus vai politiskus apsvērumus, tomēr izpildvara varētu ņemt vērā juridiskus e, apsvērumus. Komiteja arī uz, uzsvēra, ka tiesnešus nevar saukt pie atbildības tādā ziņā, ka nav oficiāla apelācijas procesa šajā gadījumā, bet e, parlamenta eh, vai neatkarīgai uzraudzības iestādai automātiski būtu jurisdikcija eh, jebkurā gadījumā. Tiešām nevarētu būt nekādu argumentu pret tiesu varas lomu eh, šeit uzraudzībā. Un Britu izlūkošanas uzraudzības komiteja arī atbalsta izpildvaras lietošanu elektroniskai novērošanai Um, jo šeit uh, piedalās uh, daudz dažādu iestāžu, uh, kas var rīkoties arī bez tiesneša pilnvarojuma. Un visas šīs aģentūras nodarbojas, lai sargātu sabiedrību un arī pašas ātru ir pakļautas sabiedrības spiedienam. Ir šīs aģentūras pieņem lēmumus katru dienu, daudzos dažādos gadījumos. Un slēpenā uzraudzība ir ierobežota, bet tā ir tikai daļa no operācijām pret terorismu un organizēto noziedzību. Citu informāciju vāc citādā veidā, un tā ir ļoti jūtīga, tā tad ir jautājums, kuram šo informāciju var atklāt. Ir ļoti sarežģīta situācija Tātad šeit ir jautājums par samērīgumu un nepieciešamību. Un eh, šie apsvērumi nozīmē, ka eh, izpildvara vai kā pirmā instants vai pēdējā ir eh, īsti neusticama un nevēlama. Es gribētu uzsvērt, ka sabiedrība saprot to, ka ir jābūt līdzsvaram starp valsts un individu tiesībām, kā tas ir teikts klāsa lietā. Tātad uzraudzība ir pieņemama konvencijas sapratnē tikai tad, ja tā ir nepieciešama demokrātisko institūciju nodrošināšanai. Tomēr šī uzraudzība pati par sevi e, nevar e, izmeklēt e, katru gadījumu. Es gribētu atgādināt, ka Justice, tātad Bertons Britu komisārs, kas uzrauga elektronisko eh, eh, šo novērošanu, ir minējis, ka nebija iespējams būt pilnīgi eh, drošam par visu. Ja mēs piekrītam, ka ir vajadzīga tiesas atļauja, kā teikts klāsa lietā, tad kā nodrošināt šīs tiesas atļaujas? Uh, Ir e, skaidrs, ka e, visu šo datu bāzu lietošana un elektronisko sakaru attīstība prasa, e, lai būtu arī attiecīgs pilnvarošanas process. Vai būtu jābūt kaut kādai oficiālai tiesneša atļaujai, kā ASV, Vācijā un Zviedrijā, vai arī ir kaut kāda ātrāka un drošāka metode, ieskaitot arī tehnisko ieguldījumu loģiskāk un labāk būtu, ja tiesneši piedalītos ikdienas darbā izlūkošanas aģentūrās, lai dotu pilnvaru visām elektroniskajām eh, novērošanas darbībām uz vietas, un tad arī tiktu nodrošināts līdzsvars starp valstu un pilsoņu tiesībām. Uh, tiesnešiem ir jāsaņem padomi no neatkarīgiem ekspertiem, lai pieņemtu lēmumus, ņemot vērā pēdējās eh, jaunākās tehnoloģijas, kādas ir pieejamas. Tādā veidā izpildvara eh, varētu eh, būt droša pret to, ka viņi nenonāks sarežģītā situācijā un nesaņems kritiku, un arī tiks ievēroti spriedumi Leandra un Leandra klāsa lietas, eh, kas bija pieņemti Leandra un klāsa lietā. Nu, pašlaik ir svarīgi eh, samazināt eh, risku, ka informācija tiks ļaunprātīgi izmantota, un šajā gadījumā arī tiesneši var palīdzēt situācijai, jo viņi Eh, ir būt iesaistīti ikdienas darbā un viņiem būtu zināms eh, par eh, visām operācijām. Nu, tiesneši ir arī pieredzējuši lietas izvērtēšanā un izsvēršanā, un viņi arī zinās, kā labāk līdzsvarot valsts un individa tiesības. Tā tad būtu jābūt uh, šādai e, sistēmai, kur tiesnesis varētu iejaukties e, nepieciešamības gadījumā. E, skaidrs, ka tiesnesis var arī labāk aizsargāt jebkura cilvēka tiesības, nekā to varētu ārē jebkura iestāde Iepriekšējā reizē es saņēmu piekrišanu, atbalstu no Francijas kolēģi, kad es uzslavēju Francijas sistēmu kā vislabāko piemēru. No tā laika es e, esmu redzējis, ka notiek e, izmaiņas, kas pasliktina šo sistēmu, un e, nu, Francija tagad faktiski nonāk tādā pašā līmenī kā apvienotā karalīste. kā teica Franču antiterorisma lietu tiesnesis Marks Trevidī, tad eh, šī jaunā likumdošana ir īsti nepārdomāta. Uh, Nu, ticiet man, ka tā nav laba eh, situācija izlūkošanas iestādēm. Es palieku pie uzskata, ka visvienkāršākais un visefektīvākais un visdrošākais veids, kā kontrolēt elektronisko uzraudzību, ir atļaut, eh, šīs, eh, iestā, atļaut šo uzraudzību turpināt, bet zem tiesu varas uzraudzības un, kā nepieciešams, arī ar saņemot ekspertu uh, Eh, padomus, eh, kad tie būs tiesnešiem vajadzīgi. Paldies! Eh, šis bija, šī bija ļoti interesanta informācija. Ja ir kādi jautājumi, man ir jautātāju sāraksts. Vojta kungs. Lūdzu. Jā, danke, Herr Vorsitzender. Herr Bigford, Sie haben. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Bigford kungs, jūs izteicāt ļoti interesants komentārus attiecībā uz to, cik sensitīvi kanāli var būt, kurus e, publiski nevar izvērtēt. Es domāju, ka jūs e, tajā brīdī domājat arī par Vāciju noteikti, kur uh, līguma ietekmē joprojām ir iespēja un arī tiesības noklausīties Vācijas iedzīvotājs, Vācijas uzņēmums. Tad man jautājums ir, kur tad tur šajā gadījumā ir kontroli, jo uh, Vācijas e, parlaments nevar kontrolēt šo situāciju. Jums, kā ārvalstu izlūkdienestam, kā tad ir jūsu rīcība? Apvienotā karalistē, līdzīgi arī kolēģi ASV, e, tiek, vai tie tiek kontrolēti, vai šo mēs varam vienkārši pieskaitīt pie tām lietām, kas publiski nav skatāmas un attiecīgi nav arī kontrolējams. Next question by. Nākamais jautājums uh, no Intveld kundzes. Um, jā, priekšsēdētāji kungs. Pirmkārt, daži jautājumi jums. Vispārīga piezīme mani uztrauc uh, nu, šī diskusija. Uh, mums ir jābūt sesijā par uzraudzību, bet te mēs runājam par to, ka uzraudzība nav vajadzīga un ir pat bīstama. Nu, slepenie dienesti ir tādi paši kā banķieri, ka viņi nemācās no savām kļūdām, kas ir redzētas pēdējos gados. Mēs esam redzējuši, kā slepenie dienesti uzvedās, kā kauboji no filmām un tāpēc arī nu, mani šokēja sākotnējais eh, āboltiņa kundzes eh, paziņojums, jo nu, ir taču cilvēku brīvības un kontroli un līdzsvars un gal galā jau izlūkdienesti ir domāti cilvēkiem, nevis otrādi. Un tāpēc ir jābūt šīm demokrātiskajiem uzraudzības mehānismiem, kas atšķir mūs no diktatūrām. Tātad kāda ir situācija uh, Eh, piemēram, šajā Belgakom eh, uzlaušanas lietā un eh, kas notiek ar mikrofoniem, kas tika izlietot, izvietot padomu sēkā šeit Briselē, vēl joprojām nav zināms, kurš to darīja. Vai tā ir, ka šī Belgakom uzlaušanas lietu izmeklē uzņēmums Fox IT, un viņi nonāca līdz atklājumiem, un tad Beļģijas varas iestādes pateica viņiem, lai viņi neiejaucas, jo nu, Beļģi ne, negrib eh, šeit eh, neizpildīt amerikāņu prasības. Nu, vēl ir jautājums, kā jūs varat teikt, kā uzraudzība nav vajadzīga vai eh, pašreizējā uzraudzība ir pietiekama, nu, bet mēs taču zinām par Belgakom lietu, par šiem cip eh, cietumiem slepenajiem, un neviena Eiropas valdība vēl nav saukta pie atbildības, neviena pati. Lai gan mēs zinām, ka visas dalību valstis ir bijušas iesaistītas un informētas. Uh, Tātad eh, Vācu eh, izlūkdienestam arī ir sadarbība ar NSA, amerikāņu drošības aģentūru, un ir daudz tāda atklājuma, ka izlūkdienesti pārkāpj savas pilnvaras. Tātad, eh, cik uztic, cik daudz es varu ticēt šiem argumentiem, ka uzraudzība nav vajadzīga. Mums būtu jābūt pienācīgai uzraudzībai un Volta kungs pareizi teica, ka nav jau problēma valsts līmenī, bet runa ir par šo pārobežu sadarbību starp izlūkdienestiem, eh, kas vispār netiek nekādā demokrātiskā veidā uzraudzīta, un jums ir jāsargā mūsu demokrātija un brīvība. Nu, es uztraucos, kā tad jūs viņu tā sargāsiet. Paldies, Intvelda kundzei! Es jums atbildēšu pēc dažām minūtēm, bet tagad Hans Kristians Štrēdlers no Vācijas uzdos jautājumu lūdzu. Mani sauc Štrēdlers, esmu Bundestāga deputāts, tas ir Vācijas parlaments, un tā ietvaros arī parlamenta uzraudzības komitejas par izlūkdienas darbību loceklis. Šeit gan Brākas kungs un arī Bigford kungs prasa eh, parlamentāro kontroli. Bekford kungs un pirms tam arī Brākas kungs sacīja, ka arī konfidenciāla informācija ir jāsniedz parlamentam, ja tiek īstenot šādu kontroli. Bet kā tas izskatītos praksē? Praksē tas izskatītos tā, ka ja Vācijas valdība konfidenciālu eh, informāciju sniegtu uzraudzības komitejai, tad apvienotā karaliste, konkrētās valdība, uh, draud izbeigt sadarbību izlūkdienas līmenī, ja Vācijas valdība parlamenta uzraudzības komitejai sniegs konfidenciāls dokuments. Tāda ir prakse. Pārējais ir teorija. Es arī nesaprotu, kāpēc eh, ka Eiropas parlaments un arī Nacionāla parlamenti nenodarbotas vairāk ar to, eh, kas balstās, piemēram, uz mūsu pamatotām aizdomām Vācijā, ka eh, NSA ASV veicot spiegošanas darbības Eiropā ar Vācijas izlūkdienestu palīdzību izspiego Eiropas Savienības iestādes. Eiropas iestādes, Eiropas politiķis, it īpaši jau Francijas politiķis un Eiropas uzņēmums. Un to ne, nekādā veidā šobrīd eh, neizmeklē. Tas parāda to, cik svarīga ir sadarbība starp izlūkdienestiem acīm redzami, bet mums ir jāatrod veidi, kā par Eiropas parlamentu kontrolu struktūras var sadarboties un nodrošināt šo uzraudzību, jo savādāk mums šādi masveida spiegošanas eh, pasākumi no NSA un citu izlūkdienestu puses eh, nekādi nebūs apturami. Ströbele, Mr. Morīs. Paldies, Marīts kungs. Thank you very much, Chairman. In fact, my question was going to be to Mr. Bickford. Jā, es vēlējos uzdot pats jautājumu eh, Bickford kungam par parlamenta eh, uzraudzību, bet vēlos e, mazliet mainīt šo jautājumu pēc Intveldes kundas sacītā. Es vēlējos sacīt, ka Eiropas parlamentam nav tiešu pilnvaru Eh, attiecībā uz uzraudzību. Mēs vienkārši vēlamies apzināt, kas notiek nacionālā līmenī dalību valstīs, un Intvalds kundze sniedz piemēru no Beļģijas. Um, bet jūs saprotat, mēs eh, sakam un darām, ka izmantojam savu politisko ietekmi, lai norādītu uz eh, diezgan jau novecojušu situāciju dalību valstīs, kad ir iespējams e, efektīvāk strādāt. Es e, netaisos izlikties, ka mums būtu tiesiska kompetence šai jomā, nu, tās nav. Bet vēlos uzdot e, Bekford kungam jautājumu. Paldies pirmkārt par ļoti detalizēto prezentāciju. Es nezinu, vai Sofija Intveld to uztvēra, bet manuprāt tas, ko viņš sacīja, uh, bija tieši detalizēti izklāstīja parlamentu uzraudzības nepieciešamību, izklāstot eh, to, kāda ir dinamiskā situācija šobrīd, kad Francija nonāk situācija, kas līdzinās eh, tai, kas mums šobrīd apvienotāja karalistē, eh, kur izlūkdienests strādā, tāpat ir ļoti sarežģīta masveida informācijas ievākšana, bet tāpat laikā ļoti novecojusi, ļoti minimāla parlamentārā uzraudzība, kas nav mainīta jau gadiem. Un Be Bekforkunds jautājums arī tāds. Parlaments, manuprāt, nav spējīgs tikt galā ar to, pat ja viņiem ir tādi centieni eh, un vēlme, tas uzdevums ir pārāk liels, un jautājums tad ir šāds Esmu nobežījies, ka Francija paņems mūsu sistēmu. Šis tiesiskais models, ko jūs ieros, ko, ko jūs e, prezentējat, vai jūs to atbalstat? Vai nav tā, ka tiesneši šajā gadījumā arī dažkārt e, ņemot vērā uh, tehniskās problēmas, ar, kuriem, ar kurām tas saskarsies, un arī zināšanu problēmas, un ex facto situācijas, ar kurām saskarsies, ka viņi vienkārši nespēs turēt līdzi situācijas attīstībai. Piemēram, šobrīd eh, iekšlietu ministrs apvienotāja karalistē eh, tik īsā laikā atļauj tik daudz eh, darbību, ka tiesneši nespēs izsekot tam visam līdzi un tikt līdzi. Nu, kāds varētu būt labākais risinājums? Un attiecībos Eiropas parlamentu mēs vēlamies uh, sekot mūsu ziņojumu īstenošanai, un mēs apzināmies, ka pie, ir tehniskais trūkums, demokrātiskais trūkums, tā ir realitāte jums, nacionālajos parlamentos, kur jums ir jārisina šīs sarežģītās situācijas. Mans jautājums tāds, kurš modelis tad īsti strādās? Es neesmu pārliecināts, ka jūs ierosinātais eh, tiesiskais modelis E, darbosies. Un Francija, kas virzās šobrīd uz apvienotās karalists sistēmas pusi, saskarās ar dažādām problēmām. Tas ir drīzāk regress. Un tāds bija mans jautājums. E, paldies, Marais kungs. Varbūt vispirms visus jautājumus e, uzklausīsim. Tagad no Rumānijas mums ir Kalimēntas kundze. Yes, please. Domnule președinte, stimați kolēģi eh, parlamentāri. Paldies. Man sauc eh, Kvalimente. Gribētu sirsnīgi sveikt visus deputātus. Uzskatu, ka šī konference ir ārkārtīgi būtiska. Te ir runa par sadarbību starp izlūkošanas dienestiem un arī par eh, terorismu apkarošanu. Tieši iemeslu dēļ es eh, gribu teikt, ka šodien apspriežam ļoti būtiskus tematus. Varu konstatēt, ka mēs eh, varam vienoties par parlamentāro uzraudzību pār izlūkošanas dienestiem. Gribētu norādīt, ka izlūkošanas dienesti nedrīkstētu darboties ārpus eh, civilas kontroles. Rumānijas parlaments ir ļoti norūpējies par šo aspektu. Ar Lisabonas līgumu Rietuma Eiropas Savienība, šī institūcija, kas nodarbojās ar aizsardzības jautājumiem, tika likvidēta. Pašlaik Tie ir nacionālie parlamenti, kas darbojas ar šiem jautājumiem, taču Eiropas līmenī nav nodrošināta sadarbība un koordinācija starp izlūkdienestiem. Uzskatu, ka līdz ar to uh, tas ir trūkums eh, Eiropas Savienībā, un tas mums eh, rada problēmas stāties pretī mūsdienu izaicinājumiem, jo īpaši gribu šeit norādīt uz nelegālo migrāciju no Ziemeļāfrikas, problēmas Grieķijā, tas, kas notiek Austrum Eiropā, proti Krievijas agresija Ukrainā. Es eh, ļoti augstu vērtēju to, ka šodien mēs eh, spriežam par daudziem un dažādiem jautājumiem, ka mēs eh, domājam par Nacionālo aģentūru ASV, kā tas sasaistās ar mūsu darbu. Uh, Būtu arī ļoti labi dzirdēt eh, atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Protams, tas viss ir ļoti labi, bet jāsaprot, ka Amerikas Savienotās valstis ir eh, mūsu sabiedrotais. Galu galā mēs eh, darbojamies arī NATO. Protams, mēs visi baidāmies no terorisma, no nelegālās migrācijas un no daudzām citām problēmām. Bet vienlaicīgi mums ir jābaidās arī no agresīvām valstīm, kas jau ir vērsušās pret Eiropu, un proti šeit, domāju, Krieviju. Šeit Eiropas Savienības dalību valstīm vajadzētu vērsties pret eh, dažādiem elektroniskiem un kiberuzbrukumiem, bet eh, vajadzētu arī saprast, ka internetā pašlaik arī izcinās reāls karš. Viļņas konferencē Rumānija saņēma uzdevumu koordinēt informātikas aizsardzības sistēmu. Esam par to lepni. Esam jau ķērušies pie šī uzdevuma pildīšanas bet mani uztrauc kāds jautājums, ko es gribētu uzdot. Kāda ir Eiropas Savienības reakcija, ņemot vērā šo milzīgo informācijas uzbrukumu no Krievijas puses? Tas attiecas ne tikai uz Austrum Eiropu, bet uz visu Eiropu. Varu konstatēt, ka daudzi pat īsti neaptver šo informācijas uzbrukumu ārkārtīgi lielo nozīmi. Nesen tikos ar Ukrainas parlamentāriešiem, un var jums apgalvot, ka situācija absolūti nav mierīga. Mēs redzam, ka Krievija jau uh, gatavo savus tālākos uzbrukumus okupēt Mariupolas reģionu. Esam pakļauti milzīgam informācijas karam un Krievija izvērš šo karu ar visiem līdzekļiem. Ir skaidrs, ka šis karš turpināsies. Uzskatu, ka katras dalībvalsts uzdevums ir rēģēt, bet vienlaicīgi arī Eiropas Savienībai vajadzētu organizēt savu kopējo atbildi. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšādātāji. Paldies Klodām eh, Morēsam um, un visiem, kas organizē šo tikšanos. Mēs uzskatām, ka šī sadarbība ir ārkārtīgi būtiska, tā ir jau ierakstīta mūsu institucionālajā ietverā, bet vienlaicīgi mums ir arī jādebatē par aktualitātēm, par eh, neseniem uzbrukumiem, ir jādomā arī par eh, teroristu apdraudējumu. Tieši tāpēc arī ir jānodrošina demokrātiskais līdzsvars, ir vajadzīga kontrols sistēma. Gal galā mēs visi pārstāvam demokrātiju. Dažiem šī demokrātija varbūt kļūst parāk trausla un līdz ar to var sākt izmantot eh, tādus līdzekļus, kas jau robežojas uz eh, tādu sistēmu, kas nav demokrātiska. Maijā eh, jūs pieminējāt to, kas notika um, maijā Francijā attiecībā uz izlūkošanu un pātrināto procedūru. Es īsti nezinu, vai šeit ir pārstāvēti Francijas parlamenta pārstāvji. Ja tā mm, nav, tad tas patiešām ir eh, nožēlams fakts. Pašlaik senātā notiek debates un eh, noteikti, ka tās eh, tālāk virzīsies uz priekšu un vasarā Francijas prezidents pasludinās likumu kas pastiprinās eh, demokrātisko kontroli ar eh, konstitucionālās padomas eh, palīdzību. Pašlaik tiek diskutēts par šo likuma tekstu, un uh, tas rada ārkārtīgi daudz problēmu. Tās tika jau pieminētas. Šī pārāk plašā valsts galvas, es atvainojos, valdības uh, vadītāja kontrolas uh, pilnvaru paplašināšana, tā norādīs uz to, ka uh, nebūs eh, tiesas un arī administratīvās kontroles. Tāpat arī tiks ieviesta sistēma, kas ļaus eh, savākt un apstrādāt eh, iedzīvotāju personu status. Gribētu norādīt arī, ka uh, konstitūcijas 66. pāns paredz, ka uh, tiesām ir jāgarantē personu brīvība. Bet eh, pašlaik eh, šajā milzīgajā kontrolas sistēmā netiek paredzētā tiesu eh, aizsardzība. Kolēģi gribu norādīt, ka tas runā pretī Eiropas līgumiem un arī uh, um, Eiropas uh, cilvēktiesību tiesas teiktēm, kā arī Eiropas Savienības uh, tiesas teiktajām Luksemburgā. Es uh, gribētu zināt, kā jūs vērtējat to, ka tagad iztrūkst šīs tiesnešu kontrolas. Mūsu priekšādātājs Klauds nesen norādīja, ka vajadzētu arī domāt par tehnisku pieeju šiem jautājumiem, kā varētu nodrošināt tiesneša kontroli regulārā veidā. Varbūt tas ne, varētu nebūt tiesnesis, bet eh, šo kontroli varētu nodrošināt kādā citā veidā. Paldies! Paldies, Karazevska kungs, tālāk no Polijas. Dziękuję bardzo, panie. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es klausījos uzmanīgi šīs debatas un vēlos padalīties savā skatījumā. No vienas puses ir nepieciešams nodrošināt uzraudzību, nepieciešama civilā uzraudzība, civilā kontrole pār izlūkdienestiem. Tomēr no otras puses mēs tiešām vēlamies, lai šīs aģentūras strādātu pēc iespējas efektīvāk. Mēs poļi zinām to no vēstures, bet tas nav tikai mūsu eh, pieredzē. Ir daudzi tautu pārstāvi, kas ir klāt arī šodien, ka ir ļoti viegli uzraudzīt politiķus, pagātnē daudzi komunistiskās partijas biedri bija padomi spiegi. Mums Polijā ir šāda e, rūkta vēstures pieredze. Un jautājums ir tieši par līdzsvara atrašanu. Mēs zinām, ka situācija mainās, e, politiskie e, situācijas arī ir ļoti atšķirīgas Eiropas Savienības dalību valstīs vai mēs vēlamies sniegt eh, aģentūrām plašāku pieeju informācijai. Protams, ka bez informācijas nav iespējams eh, arī eh, nodrošināt efektīvu uzraudzību. Man patīk Norvēģijas pieeja, kur parlamentārā komiteja, kas atbild par uzraudzību, tiek ievēlēta parlamentā, bet tās locekļi ir tie deputāti, kuri nepiedar pie politiskajām partijām. Un tas ir tas modelis, uz kuru mums vajadzētu virzīties. Es pats esmu politiķis. Tomēr uzskatu, ka politiķiem nevajadzētu būt pārāk lielai piekļuvei datiem šajā jomā. Viņiem ir, protams, arī citas intereses, par kurām jārūpējas. Paldies! Paldies! Tālāk mums vēl divi runātāji, kas jau ir izteikušies iepriekš, bet eh, vēlas vēlreiz izteikties Stučīkungs vispirms. Parlament. Itālijas parlaments. Jā, paldies! priekšsarētāji, šis ir ļoti svarīgs e, jautājums, kas tiek apspriests, tāpēc nav grūtība izdomāt vēl un vēl aktuāls jautājums. E, komentārs no manas puses vēl. Mums ir nepieciešama divu veidu uzraudzība. Pirmkārt, e, specifiska uzraudzība, ko īsteno tiesneši, tad, kad jautājumi skar cilvēku pamatiesības, tad tiesnesim ir jālem, vai ir jāiejaucas Un tad otrs būtu uzraudz, parlamentārā uzraudzība, kurai būtu jābūt tādai visaptvarošākai. Jautājums ir par to, kā mēs varam sniegt e, informāciju sabiedrībai, kas nav e, slepena informācija, lai sabiedrība saprastu, ka izlūkdienesti strādā ar sensitīviem jautājumiem, nevis ka vienkārši vēlas slēpt kaut kādas lietas. Tāpat arī mums ir jāpaskatās uz budžeta apstiprināšanu izlūkdienestiem, ja mums nav skaidra atbilde uz to, kā tiek iztērēti finanšu resursi, un mēs nesaņemam skaidras atbildes un paskaidrojumus par to, kas un kā ir veikts, tad būs, nu, jāsaka, ļoti grūti veikt ekspost izvērtējumu jau pēc notikušā. Uh, Savādāk eh, ir jāliedz finansējums, jo nav skaidrības, kā nauda ir tērēta un vai tas tiešām ir bijis valsts interesēs un vai tas ir noticis demokrātiski un tā tālāk. Budžeta jautājums, manuprāt, eh, ir ļoti svarīgs. Un, un ir nepieciešams eh, īstenot drošības pasākums. Un Vojta kungs vēlreiz. Paldies, priekšsarētā kungs. Štroibel kungs eh, pirms brīža arī apstiprināja, ka jūs, respektīvi apvienotā karaliste, eh, draud pārtraukt eh, sadarbību ar Vācijas dienestiem, lai valdība nesniegtu informāciju. Vācija un apvienotāja karaliste ir laba sadarbība, tāpat arī ASV. Bet apvienotā karaliste un ASV jebkurā brīdī var iekļūt piekļuvi telekomunikāciju instalācijām Vācijā, un tas nozīmē, ka ja Vācijas iestādes nesniedz šo informāciju, kas tad kontrolē jūs, kas kontrolē tos datus, ko jūs ievācat Vācijā un kas skar miljoniem Eiropas iedzīvotāju. Paldies! Pirms es dodu vārdu Bigford kungam atbildē, es vēlētos sniegt atbildi kā priekšsarētājs uz dažiem jautājumiem, kurus Intveldes kundze uzdeva. Atbildēšu viņai nīderlandiešu valodā, jo tā man ir dzimtā, eh, un es varēšu precīzāk to izdarīt. Vispirms. Uh, teikšu tā, manuprāt, ir acīm redzami, ka šeit būs zināmas uh, atšķirība starp to, ko dara izlūkdienesti, kā Bigford kungs to prezentēja, un demokrātisko uzraudzību. Protams, nu, tā ir ikdiena. Tas ir saprotam. Kas attiec uz jūsu atsevišķu uzdotajiem jautājumiem, šī pieminētais fars, respektīvi par gadījumu, kad e, Justus Lipsijas ēkā tika atrasti slepeni mikrofoni. E, izmeklēšana ir pabeigta un liet, lieta ir pabeigta, neprasot tālāku rīcību. Belgakom lieta joprojām tiek izmeklēta, un varu jums sacīt, ka abos gadījumos ir sastādīts ziņojums, e, pastāvīgajā komitejā I, respektīvi tā e, komitejā, kas veic uzraudzību par izlūkdienestiem, un abos ziņojumos ir izteikti komentāri attiecībā uz mūsu pašu izlūkdienestiem, ka tiem bija, bija jārīkojas daudz proaktīvāk. Un mēs pieņemam, ka šī informācija arī tiks nodota izlūkdienestiem un to uztvers nopietni. Un nu, vēl divas lietas. Beļģijā mums ir pastāvīgā komiteja I, kas atbild par izlūkdienestiem, un līdzīgi es teiktu, eh, eh, tā veids eh, visplašāko uzraudzību, salīdzinot ar citām valstīm. Mums ir īpaši izmeklēšanas pasākumi īstenoti Eh, kur ekspost tiek uzraudzītas izmantotās eh, metodas, un es piekrītu, ka, tik, nu, nezinu, vai to var saukt par problēmu, bet uh, šeit, piemēram, šajā konferencē cilvēki sanākuši, lai meklētu labāku risinājumu, jo jāpiekrīt, ka mums nav kontroles pār ārvalstu izlūkdienestiem, kas darbojas mūsu valstī. Tur jums ir pilnīgi taisnība. To es varēju sacīt jums e, kā atbildi. Un e, vēl Izskatās, ka ir vēl viens jautājums. Zetkovska, Zetkovska kungs. Un pēc brīža došu viņam arī vārdu. Bet man arī jāsaka, ka Rapai kungs iepazīstinās jūs ar, ar mūsu darbības specifiku. Tātad pirms dodu vārdu Bigford kungam, vēl pēdējais jautājums no Zedovska kunga. <clears throat> Vážený pane předsedo, děkuji za to, že se... Jā, paldies, priekšsarētāji, ka devāt man iespēju uzdot vēl šo jautājumu un um, izteikt savu viedokli. Es vēlos sākt ar to, ka esmu strādājis Čehijas iekšlietu ministrijā, mums bija tāds joks, ka politiski, kurš netiek eh, novērots, ir vai nu eh, pilnīgi nederīgs vai pilnīgi neinteresants politiķis. Bet tagad nopietni. Šis ir ļoti svarīgs temats, par kuru mēs runājam šodien. Eh, manuprāt, tas, ko dara izlūkdienesti, tam ir nepieciešama uzraudzība divos līmeņos pirmais līmenis būtu profesionālais līmenis, nekādu tiesnešu, nekādu politiķu, tie nespēs korekti izvērtēt, piemēram, atsevišķu tehnisku līdzekļu izmantošanu izlūkdienestu, uzra, izlūkdienestu novērošanas darbībās. Es teicu, ka būtu nepieciešami neatkarīgi eksperti, kur, piemēram, bijušie izlūkdienestu vadītāji varētu būt šai ekspertu grupā, uh, vai kādas personas, kuriem ir neapšaubām uh, pieredze šai jomā un uzticēšanās. Tas, ko Sofija Intvelda sacīja, liek man secināt, ka mums kā politiķiem vajadzētu uzstāt uz uzraudzību pār demokrātijas pamatprincipu ievērošanu. Viena no lielākajām problēmām, par kurām mēs diskutējam šeit, un daudz kolēģi no nacionālajiem parlamentiem to jau ir pieminējuši, Un nu, runāja par to, ka politiķi īsti nevēlas pārbaudīt katru lēmumu, ko izlūkdienesti pieņem praksē, bet viņi vēlas nodrošināt, ka izlūkdienesti, piemēram, netiek izmantoti, lai uh, noklausītos opozīcijas politiķus vai īstenotu tādus pasākumus, kas ir vērsti pret citiem politiķiem, Man savukārt jautājums par Eiropas Savienības kopumā. Vai izlūkdienas uzticas e, viens otram, jeb tomēr izspiego viens otru? Vai tiešām tā ir, ka atsevišķas dalība valstis tā vietā, lai cīnītos ar kopējo ārējo ienaidnieku, meklē uh, ienaidnieku iekšienē? Tas ir tas, kas mums uh, rada problēmas atkal un atkal. 28 dalība valstis. Katra no tām ir savi aģenti, pārējās 27 dalību valstīs. Un tas atgādina augsto karu. Izskatās, ka esam iesaldējuši laiku uz periodu kaut kur pirms 25 gadiem. Un otrs jautājums ir tāds tehniskāks - šifrētā komunikācija. Mēs neesam līdz šim to pieminējuši vispār, bet es, piemēram, zinu, ka izlūk dienestiem tā ir viena no būtiskākajām problēmām - kā piekļūt informācijai par teroristu organizācijām, ja šī informācija ir šifrēta. Un es uzskatu, ka uzraudzība šajā aspektā nevar būt politiska, te jābūt tehniskai pēc savas dabas. Priekšsēdētājs, jā, es saprotu, ka šos jautājumus varēs atbildēt arī nākamie runātāji, tas būtu viens. Otrakārt, došu vārdu abotiņas kundzei, jo viņa arī tika pieminēta Sofijas Intvelds jautājumus lūdzu. Intvelds kundze, es vēlos norādīt, ka mana runa bija. Nebija, manā runā nebija norādīts, ka uzraudzība nav no nepieciešama. Es sacīju, ka mums ir nepieciešams sadarboties starp uzraudzības iestādēm. Uh, ir, ir svarīga, lai uh, uzraudzības uh, iestādes sadarbotos. Izlūkdienestiem ir jāsadarbojas, bet viņi ir jāuzraug. Ja izlūkdienesti neseko vispārīgiem noteikumiem, tad uh, uzraudzības iestādes būs tie informatori, kas sniegs uh, šādu informāciju. Visām pusēm ir jāievēro noteikumi. Paldies! Paldies, Abotiņas kundze un Bigford kungs. Lūdzu, beidzot jums vārds. Paldies, priekšsarētāji. Pirmkārt vēlos sacīt to, ka pilnībā piekrītu visām bažām, kas tika paustas. Es personīgi neuzskatu, ka uzraudzības standarti Eiropas Savienībā ir visaugstākajā līmenī Viņa atbilst Leandra lietas eh, prasībām, bet neatbilst klāslietas prasībām. Ar to es negribu uh, sacīt, ka visās valstīs, kur es zinu, netiek darīts viss, lai kontrolētu izlūkdienestu. Uh, tiek darīts viss, lai izlūkdienesti nevarētu rīkoties pilnīgā patvaļā. Ko es gribētu to sacīt? izpildvarai, izpildvaras uzraudzībai, kur īsteno izpildvaru, nu, konkrētāk runājot ministri, attiecībā uz izlūkdienestu darbību vienkārši nav īstenojama. Tā nav arī nepieciešama, un uz to nevar paļauties, un tā nepietiekami reaģē. Uz to nevar paļauties. Ejam tālāk. Ir divi līmeņi, par kuriem nu, runāja mūsu itāļu kolēģis, ir tiesiskais līmenis un parlamentārais līmenis. Sarežģījumi, kas rodas, kad izlūkdienesti iejaucas citu tiesībās, rodas tajā brīdī, kad eh, tiek veikts izlūkdienestu operācijas. Īstenībā problēmas rodas pirms operācijas īstenošanas. Jo, ja izlūkdienests apsver operāciju, kas skar kādas personas tiesības, uzraudzībai jau ir par vēlu, ja šī izlūkdienests jau ir īstenojuši operāciju, jo šīs personas tiesības jau ir skartas, tās ir pārkāptas. Tas nav tas, ko mēs vēlamies. Tas, ko mēs vēlamies un tas, ko es ierosinu, ir tad, ka atļauja tiek piešķirta pirms iejaukšanās ar elektronisko novērošanu vai jebkādu citu veidu novērošanu. Tad Vai parlamentārā uzraudzība ir visefektīvākais līdzeklis šajā ziņā? Es tā nedomāju. Cik daudziem no jums būs pietiekams laiks katru dienu ierasties un noklausīties izlūkdienestu prasības, vai viņa drīkst vai nedrīkst iejaukties citu tiesībās? Es domāju, ka nevienam no jums, un tā arī, tam arī tā nevajadzētu notikt. Līdz ar to mums ir jāatrod alternatīva, un kāda tā varētu būt? Mums ir bijusi ierosinājums kā to var veikt bijušie izlūkdienas darbinieki. Ticiet man, tas nav pareizais risinājums. Izlūkdienas darbinieki vēlas mūs aizsargāt. Un viņiem ir jāatrod veidi, kā to izdarīt. Izlūkdienas darbinieki nevar būt vērtētāji citu izlūkdienas darbinieku rīcībai Kas tad vēl to var darīt? Kāds tribunāls, eh, piemēram, juristi un politiķi būtu šādā tribunālā. Šādā tribunālam būtu jāstrādā katru dienu. Un kur tad viņi to darīs? Izlūkdienas darbiniekiem būtu jābraukā pa pilsētu šķērsām uz otru pusi, lai prezentētu savu eh, lietu. Ko izlūkdienas darbinieki teiks? Viņi centīsies pasniegt e, to tā, e, kas e, atbalstīs viņu versiju. Amikas Kurie, kur, kas tad būs otra puse, kas apgāzīs šo vai prezentēs citu versiju? Ar ko tad lai vēl salīdzinu viņu sacīto? Tas, ko es ierosinu, ir tiesu varas pārstāvs, balstoties uz Francijā izmantoto izmeklējušā tiesneša um, pieeju, un, un Francija tieši taisās atteikties no tā, ko es uzskatu par lielu kļūdu. Ar izmeklēšanas tiesneša palīdzību, kurš atrodas uz vietas izlūkdienestā, izlū, šis izmeklēšanas tiesnesis ir tas, kurš seko visas operācijas īstenošanai. Un es runāju ne tikai par elektronisko noklausīšanos, ir informātori, ir uzraudzība novērošana ēkās, informācija, kas eh, tiek saņemta, un izmeklēšanas tiesnes var sekot visai šai informācijai. Un tā kā viņš atrodas uz vietas, pašā aģentūrā, viņš var uzreiz izvērtēt, vai kādas personas individuālās tiesības ir pārkāptas vai tulīt var tikt pārkāptas izmeklēšanas tiesnesis var konsultēties ar tehniskajiem ekspertiem, un tas nav sarežģīti. Tātad šis tiesnesis ir uz vietas. Bet, protams, virs tā ir jābūt parlamentārajam vai kāda cita veida uzraudzībai. Uzraudzības iestādēji, struktūrai ir jābūt tai, kas veic izmeklēšanu un sauc eh, pie sevis izlūkdienestu vadītājus vai cits atbildīgās personas, eh, pie tam regulāri, lai noskaidrotu, kas un kā notiek. Tas skarta budžeta jautājums, kas arī ir ļoti svarīgi, jo viena no problēmām ar izlūkdienestiem ir tas, ka budžeti ir ierobežoti, viņiem nav miljoniem dolāru vai mārciņu vai eiro viņu rīcībā, viņu budžets ir ierobežots Un esmu daudzos gadījumos strādājis, kur vienkārši nav finansiālu līdzekļu, lai veiktu tādu izmeklēšanu, kādu e, vēlamies, jo pēc riska analīzes citas izmeklēšanas ir svarīgākas, un kā mēs jau esam redzējuši, bieži ir gadījumi, kur izmeklēšanas tiek pamestas, e, atmestas, jo pietrūks līdzekļu, un cits ir svarīgāks. Kaut kas slikts tomēr tā e, rezultātā ir noticis. Ejam tālāk. Tika pieminēts, ka tiesneši nevarēs saprast, ko izlūkdienesti dara. Man ir mazs stāstīns par to. Mani iecēla vadīt izlūkdienestu juridisko departamentu laikā, kad eh, izlūkdienes saskarās ar problēmām. Viens bija pārgājis Krievu pusē, eh, viens rakstīja bijušais darbinieks memoārs par izlūkdienes darbību, un mēs centāmies saglabāt slepenību, un tas, manuprāt, vienkārši bija muļķīgi. Nu, man tad aicināja eh, sakārtot lietas juridiskajā departamentā. Juridiskais konsultants tobrīd sacīja, jūs nesapro, nesapratīsiet pat gada laikā, kā šī organizācija darbojās. Man bija vajadzīgs trīs dienas, lai precīzi saprast, kas notiek šajā organizācijā, kā viņi strādā, informācijas līmenis, kas viņiem bija, un uh, pateikt, uh, kā pieredzējis tiesnesis, kuram ir pieredze uh, pierādījumu izvērtēšanā un tiesību ievērošana, nespēs saprast izlūkdienas darbību, nu, es vienkārši nepiekrīšu šādam apgalvojumam. Nu, nebūs tā. Viņi ir tur, lai uzdotu grūtus jautājumus. Un vēl pēdējā lieta. Tas skanēja vairākos komentāros attiecībā uz aģentūrām, kas izspiego vienu otru. Un attiecības starp eh, apvienoto karalistu un Vāciju. Esmu, es neesmu ieradies šeit, lai apsvērst politiskos jautājumus, varu tikai uh, minēt par nākotnē iespējamām lietām. Nu, šis drīzāk ir politisks jautājums ja kādas valstis eh, baidās, ka viņas izspiego, nu tas viņiem jārisina ar citām valstīm. Uh, Viņi var vērsties kaut vai cilvēktiesību tiesā. Ja tiek uzskatīts, ka ne, nepamatoti izlūkošanu no, nu, veids e, citas valsts izlūkdienas, nu, tur ir iespēja vērsties tiesā. Ļoti labu uzraudzību īstenot, un, manuprāt, tas būtu pareizais veids, kā risināt šo problēmu. Un ar to es arī beigšu savu uzteikšanos. Paldies! Paldies, eh, Bigford kungs, saka priekšsarētājs. Paldies jums visiem par uzdotajiem jautājumiem. Mēs mazliet kavējam, bet es eh, ceru, ka Morais kungs varēs noslēgt šo atšķirību laikā. Lūdzu, dod vārdu jums. Um, Paldies! Es vēlētos vēlreiz pateikties mūsu runātājiem. Patiešām liels paldies par uh, jūsu ieguldījumu. Īsnībā pieteicās uh, runāt uh, daudz vairāk runātāju, un tas norāda uz um, interesi, kas ir parādījusies par šo tematu. Tad liels paldies visiem, kas izteicās. Tagad turpināsim darbu pie mūsu programmas, un es gribētu jūs aicināt uzdot jautājumus arī par šo daļu, jo mēs tagad iedzināsimies detaļās par drošības dienestu darbu. Un, protams, jūs visi esat eksperti, jo paši uh, nodarbojaties uh, praktiskā ziņā pie šiem jautājumiem. Šķiet, ka visi runātāji, kas piedalās panelī, jau ir klāt. Liels paldies visiem tātad, kas uh, piedalījās. Tagad īs brīdis laika, lai eh, pie prezidija galda varētu samainīties runātāji. Are you staying? Colleagues, just pause for one second as we uh, refresh the panel. Thank you. Vēl brīdis, lai, lai varētu samainīties runātāji.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 Kolēģi, varbūt jūs varētu apsēsties. Gribu norādīt, ka pusdienas pārtraukums ir paredzēts 12.30. Tas nozīmē, ka jo ātrāk mēs sāksim darbu, jo ātrāk mēs arī to beigsim. Lūdzu, ieņemiet vietas. Paldies! Okay. Let's get started. Thank you. Sāksim darbu. Paldies, kolēģi! Tātad nākamais runātājs ir profesors Ians Kamerons no Upsals universitātes. Profesors Kamerons, kolēģi, lūdzu, ievērojiet klusumu. Profesors Kamerons prezentē 2015. gada Venēcijas komisijas eh, ziņojuma jauno versiju par drošības dienesta demokrātisko uzraucību. Kamerona kungam ir atvēlētas desmit minūtes. Es redzu, ka jūs visi esat iesiluši pēc pirmās sesijas un labprāt uzdosiet jautājumus. Tāpēc es gribētu, lai šī uh, mūsu saruna būtu pēc iespējas interaktīvāka. Akadēmiķi, protams, vēlas runāt ar vien ilgāk, bet es lūkšu Kameronu kungu tomēr nerunāt ilgāk par desmit minūtēm, nu, aptuveni desmit minūtēm. Pēc tam nākamais runātājs būs doktors Otmājers, un pēc tam varēs uzdot jautājumus. Tātad Kamerona kungs pirmais, lūdzu jums vārds. Paldies! Liels paldies arī organizētājiem par to, ka mani uzaicinājāt. Domāju, ka šī ir ārkārtīgi svarīga iniciatīva Eiropas parlamentā. Es atvainojos, Kamerona kungs. Kolēģi, varbūt nerunājiet pašlaik zālē uzstāšanās laikā. Eiropas parlamentā mēs tā nerīkojamies, neesmu īsti pārliecināts par citiem parlamentiem. Jā, lūdzu. Jā, protams, jūs varat eh, šeit čalot, bet eh, varbūt nestāviet kājās. Es prezentēju 2015. gada Venēcijas komisijas ziņojumu jauno versiju. Es centīšos izteikties pēc iespējas ātrāk. Venēcijas komisija ir pa, Eiropas padomis konsultanti iestādi konstitucionālajās un starptautiskajās tiesībās. 2007. gadā Venēcijas komisija sagatavoja savu ziņojumu, šķiet, ka tas ir tāds mm, standarts pamata darbs par šo tematu un par uh, paraugu praksi attiecībā uz uh, vietējām Nacionālās drošības aģentūrām. Tātad eh, šeit ir runa arī par ANO eh, īpašā ziņotāja darbu. Viņš ir gatavojis ziņojumu par terorismu. Un šķiet, ka tas ir tāds pamatdarbs, ko visiem vajadzētu ņemt vērā. 2015. gada aktualizētajā versijā mēs galveno uzsvaru liekam uz eh, sakaru izlūkdatiem. datiem Un šeit tātad mēs skaidrojam, kas īsti ir sakaru izlūkdati, mēs e, skaidrojam, kāpēc sakaru izlūkdati līdz šim nav pakļauti pietiekamai ārēji kontrolē, un tāpat arī tiek skaidrots veids, kā e, Eiropas cilvēktiesību tiesa interpretē sakaru izlūk datus un kā tā ietekmē cilvēktiesības un privātās dzīves neaizskaramību. Un tāpat arī tiek spriedz par parāku praksi sakaru izlūku datu regulēšanā. Nu, īstenībā bija grūtāk atrast informāciju par šo tēmatu, ja mēs paskatāmies uz 2007. gada ziņojumu. Mēs jau zinām, ka daudzās dalībvalstīs ir ieviesta sistēma, tas noteikti nav visās valstīs, piemēram, Nīderlandes, Bēļģijas, Zviedrijas, Norvēģijas uzraudzības iestādes, visas darbojas itin labi taču attiecībā sakaru izlūkdatiem bija grūtāk atrast labos modeļus. Esam pētījuši divus modeļus, jo īpaši Zviedrijas modeli un arī Vācijas modeli, bet arī ASV modeli pēc uh, ieviestajiem likumiem mums uh, bija interesanti papētīt. Ir jāuzsver, ka paraugu praksē var būt izglītojoša ietekme un valstis eh, var tikt aicinātas ievies šo paraugu praksi. Un savukārt eh, sliktai praksē var būt slikta ietekme. Mēs to varam novērot eh, drošības izlūkdatos arī. Piemēram, francūži pašlaik vēlas atteikties no tiesnešu sistēmas un vēlas pievērsties tādai visai apšaubāmai britu tipa sistēmai. Es gribētu arī skaidrot, kāpēc šī joma ir kļuvusi problemātiska, bet gribētu uzsvērt kādu punktu, proti ir ļoti palielinājušies budžeti sakaru izlūkdatu aģentūrām kopš 2001. gada septembra uzbrukumiem. Mēs arī zinām, ka galvenās garantijas, lai eh, varētu ievērot standārtus, ir eh, izlūk eh, aģentūru darbinieku profesionalitāte un pieredze. Ja resursi tiek paplašināti un tāpat arī ir politiskais spiediens nodrošināt rezultātus, tad situācija ir tāda, ka aģentūras vairs neizmanto kontroles un sākas viss iespējamais. Tas nozīmē, ka uzraudzība ir vajadzīga. Es domāju, ka mēs visi tam piekrītam un nav jāskaidro, kāpēc šī uzraudzība ir vajadzīga. Šeit nav runa tikai par likumu ievērošanu. Te ir runa arī par to, ka ir jāaizstāja plašsaziņas līdzekļu uh, kontrole, kas uh, var tikt izmantot daudziem, daudziem citiem administrācijas līmeņiem, bet uh, šeit tā nedarbojas tik labi. Uh, Es jau skaidroju, kāpēc uzraudzība ir bijusi problemātiska. Tagad es vairs nelasīšu savas sagatavotās piedzīmes, jo iespējams, ka parlaments to tās visas jums eh, iesniegs. Tātad 2015. gada un arī 2007. gada ziņojumi ir pieejami mūsu iestādes mājaslapā. Pirmkārtām es gribētu runāt par aģentūras mandātu un arī par uh, to, kas ir jāizpilda pirms uh, signāla pārvēršanas iestādes var sākt uh, savākt uh, informāciju. Tātad ir jādomā par mehānismiem, kas ļauj izslēgt nevajadzīgu informāciju. Un pēdējais līmenis ir uzraudzība. Uzraudzība nodrošina atbilstību visiem mans pieminētajiem elementiem. Tātad ir jāsāk ar mandātu dienesta mandātu. Un uh, dienesta mandāts nosaka arī uzraudzības iestādes mandātu, jo šie abi mandāti ir saskaņoti. Tātad, ja signāla pārtvēršanas aģentūrai ir ļoti plašs mandāts, lai tā varētu savākt vajadzīgos izlūk datus par ārvalstīm vai arī būtiskus datus par terorismu, tad varēs secināt, ka aģentūra vāks ļoti daudz informācijas, jo tas ir aģentūras uzdevums. Šīs mandāts ir jānosaka pēc iespējas striktāk, tas ir jānosaka primārajā likumdošanā, tāpat arī tas ir jādara saskaņā ar demokrātisko leģitimitāti. Bet, ja tiek paredzēts šaurs mandāts, un šis mandāts ir paredzēts likumā, uh, likumi ir jāinterpretē, un likumus interpretē darbinieki. Attiecībā uz sakaru izlūkdatiem šie likumi bieži vien ir jātiecina uz programmatūru. Ne visi to saprot, bet šie likumi, kas nodrošina integritāti, tiek vēlāk pārvērsti programmatūrā, un pēc tam uh, cilvēki analītiķi analizē šos datus. Viens no jautājumiem, kas ir ārkārtīgi būtisks un kuru vajadzētu vēlāk detalizētāk apspriest, ir iedzīvotāju un nerezidentu atšķirības. Domāju, ka šeit ļoti skaidri parādās tas, ka Eiropas cilvēktiesību konvencijas valstīm ir jāakceptē, ka ārvalstniekiem arī ir tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. Tas ir ārkārtīgi būtiski šajā Eiropas cilvēktiesību konvencijā. Un pat ASV, kas nav parakstījusi Eiropas cilvēktiesību konvenciju, to ir atzinusi. Tātad ir jānodrošina identiska attieksme pret šīm divām iedzīvotāju kategorijām. Un tieši tas arī notiek. ASV modelis ir ļoti interesants, jo šeit mēs redzam, ka tikai tīra parlamentāra uzraudzība nedarbojas. Viņi ir izveidojuši neatkarīgu iestādi. Te ir runa par privātuma un uh, pilsoņu brīvību valdi. Šī valde kopā ar parlamentu nodrošina relatīvi labu sistēmu uzraudzībai ASV, taču galvenais uh, šīs uzraudzības uzsvars ir aizsargāt ASV pilsoņu tiesības. Šeit nav runa par pārējiem pilsoņiem. Bez tam šai tiesai nav jurisdikcijas. Šeit nav runa par tikai un vienīgi ārvalstu izlūgdatu vākšanu. Tātad te ir runa par, teiksim, saziņu starp francūžiem un nīderlandiešiem, ne tikai starp saziņu starp amerikāņiem un ārvalstniekiem. Un šeit parādās cita sistēma, tas ir 12.3.3 statūts ASV. Un šo savukārt eh, nepār, neuzrauga tiesa, bet gan pieminētā valde. Parlamentārā uzraudzība pār sakaru izlūkdatiem. Vienkāršot izsakoties, ir divi struktūrāli iemesli, kāpēc E, tā nedarbojas un nevar darboties. Pirmkārtām te ir runa par tehnisko pusi. Tieši tāpēc šī situācija ir tik sarežģīta, bet, protams, parlamenti vienmēr var piesaistīt e, tehniskos ekspertus, tāpēc šo problēmu varētu pārvarēt. Otrā problēma ir tāda, ka parlamentāriešiem nav laika to darīt. Brikforda kungs jau to pieminēja. Ir ārkārtīgi grūti atrast vajadzīgo laiku, jo šis process turpinās visu laiku. Nav iespējams satikties reizi sešos mēnešos un apspriesties par šo problēmu. Šis process ir nepārtraukts. Tas nozīmē, ka kontrolē ir jābūt nepārtrauktai vai vismaz ļoti regulārai. Tāpat e, problēmas ir ar tīklu. Te ir runa par tīklu, un šo problēmu netieši pieminēja mūsu vācu kolēģis. Te ir runa par to, ka parlamentārai iestādē tiek sniegta slepena informācija. Te ir jāatklāj arī tīkla pārējās aktivitātes, un tas rada īpašas problēmas. Parlamentārās privilēģijas nozīmē to, ka būs ārkārtīgi grūti nodrošināt eh, drošības skrīningu šādai iestādē. Vēl kāda lieta, ko vajadzētu pieminēt, eh, Sakar izlūkdati var nozīmēt arī iejaukšanos privātajā dzīvē, un parasti šādas lietas skata tiesas. Tāpat arī konsolais princips par varas dalīšanu norāda to, ka ir ārkārtīgi grūti piešķirt parlamentam kvazī tiesas funkcijas. Tātad šeit ir divi ļoti būtiski punkti, kur parādās privātās dzīves principi. Pirmkārtām, ja tiek pieņemts lēmums izmantot konkrētus selektorus informācijas atlasīšanai, un otrkārt, ja cilvēki, analītiķi nolemj dzēst informāciju. Pirmā veida lēmums ir lēmums, kas nesaistās ar politiku, drīzāk te ir runa par tādu kā kvazi judiciālu lēmumu. Šim lēmumam ir jāizsver dažādi faktori, un, lai to izdarītu, ir vajadzīga konkrēta iestāde. Protams, šajā iestādē var iesaistīt tiesnešus, bet arī citus. Te ir runa par cilvēkiem, kas pārzina ārvalstu politiku, izlūkošanas tehnikas un tā tālāk. Atrast cilvēku, kuram būtu visas šīs īpašības, ir ļoti grūti, un tieši tāpēc Vācijā ir izveidota hibrīda iestāde, tātad eh, šeit ir iesaistīti dažādu funkciju pārstāvji. Visās valstīs iespējams nebūs eh, reāli paveicams, jo varu dalīšanas princips to liekas. Otra tīpa lēmums ir paturēt vai dzēst datus, un šis lēmums saistās ar datu aizsardzību. Šo lēmumu pieņēma iestādes personāls, kurš uh, līdzsvaro dažādus faktorus, tātad nepieciešamība pēc informācijas un sakaru izlūk dati šeit ir jo īpaši uh, sarežģīti, jo šie dati iespējams varētu izrādīties noderīgi nākotnē. Taču ir jālīdzsvaro šīs priekšrocības, uh, paturēt informāciju ar cilvēktiesībām, uz privātās dzīves neaizskaramību. Un eh, tieši tāpēc šādus lēmumus parlamentam ir grūti pieņemt. Te ir runa par um, inspekciju, par datu aizsardzības inspekciju, piemēram. Šeit ir jāizskata dati, ir jāuzdod jautājumi, ir jāprasa, kāpēc šī konkrētā informācija par konkrēto personu tiek paturēta. Uh, Nu, es gribētu redzēt šādus lēmumus, kur visi šie lēmumi, visi šie faktori patiešām ir līdzsvaroti. Tātad ir vajadzīga neatkarīga iestāde, kvadzī tiesas iestāde, kas e, noteiktu selektors informācijas atlasīšanai, un tāpat ir vajadzīga arī iestāde, kas visu to uzraudzītu. Es, protams, apzinos, ka esmu varbūt jau iztērējis savu atvēlēto laiku, taču uzskatu, ka ir ļoti būtiski uzsvērt e, to, ko tad īsti šeit dara parlaments parlamenti parasti domā, ka viņi ir ļoti svarīgi, un, protams, tā tas arī ir. Bet kas tad ir atlicis, kas parlamentam būtu jādara? Pirmkārtām tikai parlaments var noteikt vispārējos likumus par to, kādā veidā informācija ir jāvāc, kā ar to var apmainīties ar citām organizācijām, un otrkārt tikai parlaments ir spējīgs pieņemt vispārīgu lēmumu par drošības prioritātēm par ko vispār ir jāvāc izlūkdati. Un tikai parlaments var izlemt to, ko ir vērts darīt, par ko ir vērts maksāt, par rentabilitāti. Un pēdējais, ko parlaments var darīt, un šeit es pieminēju īpaši Vācijas modeli, tas var piešķirt pilnvaras neatkarīgai iestādei. Parlaments var nozīmēt šo iestādi, šai iestādē ir um, jābūt atbildīgai parlamenta priekšā, un tā var būt saistīta ar parlamentu, un te ir runa par G10. Tāpat arī parlaments var darboties kā stimuls šai neatkarīgai iestādei, lai tā savu darbu veiktu pienācīgi, un parlaments var arī aizstāvēt šo neatkarīgo iestādi no nepamatotas kritikas. Tātad um, tas viss beigu, beigās var darboties. Vai es varētu vēl pāris minūtes parunāt par tiesu sistēmu? Divas minūtes, jā, ja? paldies. Tiesu atļaujas, tiesu pilnvarojums. Šīs tiesas pilnvarojums nav nekāda panacēja. Mēs šeit runājam par tiesnešiem, bet Eiropā ir jāatcerās, ka mums visiem ir atšķirīgas eh, tiesa tradīcijas un arī atšķirīgas eh, tiesu pilnvaras. Ir svarīgi norādīt, ka mēs šeit nerunājam par vienu un to pašu. Katrā valstī ir eh, savas nacionālās īpatnības. Vissvarīgākais jautājums ir tas, ka ir vajadzīgi abi, nepietiek tikai ar tiesas atļauju un nepietiek arī ar to, ka ir šie iedibinātie tiesneši. Tagad atgriezīšos pie franču sistēmas. Problēma ar franču sistēmu ir tāda, ka tiesneši ar laiku kļūst par daļu no sistēmas, viņi zaudē savu neatkarību. Šādi iedibināti tiesneši nav vajadzīgi, bet ir vajadzīga tāda kā kvazī tiesu pilnvarojuma funkcija. Šie tiesneši ir jāsasaista ar uzraudzību. Parasti uh, atļaujas eh, sniegšanas iestāde īsti nezina, kā šī atļauja tiek izmantota praksē. Tieši tāpēc vajadzētu šo atļaujas sniegšanu sasaistīt ar eh, rezultātu izvērtēšanu. Un šajā rezultātu izvērtēšanas fāzē ir jānodrošina neierobežota piekļuve datiem. Tas nozīmē, ka eh, trešās puses likums neatiecas uz šiem datiem. Ir jānodrošina arī nejaušas pārbaudes un tematei tematiski pētījumi par savāktajiem datiem. Un šeit varbūt vajadzētu skatīties uz um, Nīderlandes un Zviedrijas sistēmu, kur tiek nodrošināta tieša piekļuva datu bāzei. Nav iepriekš jāpiezvan un jāsaka, ka mēs ieradīsimies pēc nedēļas. Tas dod uh, iespēju iestādēji um, paslēpt visus līķīšus un tā tālāk. Ir jānodrošina tieša piekļuve datubāzei. Šeit eh, pastāv dažādas iespējas, kā to visu varētu izdarīt. Ir ārkārtīgi sarežģīti šo sarežģīto tematu apspriest tik ierobežotā laikā, bet Venēcijas komisijas ziņojumā viens no svarīgākajiem rezultātiem ir tāds, ka sakaru izlūku dati nekur nepazudīs tikai tāpēc, ka mums tie nepatīk. Aģentūras nelikvidēs savas signāla pārtveršanas iestādes bet šīm signālu pārtvēršanas iestādēm ir jānodrošina cits regulējums, varbūt ir jānodrošina vai nu ļoti strikta uzraudzība vai arī tāda elastīga uzraudzība. Un visticamāk, stingra uzraudzība ir tas, ko mēs visi vēlamies. Paldies! Paldies Kameronam, eh, profesoram Kameronam. Es nevēlējos jūs pārtraukt, jo jūsu stāstītājs bija ļoti interesants, jo īpaši šī pēdējā daļa par tiesnešiem tā tālāk. Tas, protams, ir tāds pretrunīgs jautājums. Mēs vēlamies uzklausīt arī deputātus, tieši tāpēc es gribēju, lai jūsu prezentācijas ir pēc iespējas īsākas. Es arī gribētu aicināt doktoru Otmājeru neizteikties ilgāk par desmit minūtēm, tā lai mēs varētu dzirdēt vairāk deputātus. Tad eh, Otmēra kungs pārstāv uh, pamatiesību aģentūru, un viņš mums prezentēs uh, pamatiesību aģentūras salīdzinošo pētījumu par demokrātisko uzraudzību. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Es jūs informēšu par sākotnējiem projekta rezultātiem. Projekts ir realizēts pēc Eiropas parlamenta lūguma un attiecas uz cilvēka pamatiesību aizsardzību. Tātad jūs saņēmāt uh, informāciju par mūsu projektu, kas jums dos papildus informāciju. Es runāšu par trim svarīgākiem jautājumiem attiecībā uz uzraudzību, e, privātās dzīves un datu e, aizsardzību. Tātad pirmkārt par standartiem, otrkārt par e, tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un, protams, par uzraudzību. Eh, šeit mēs redzam trīs svarīgākos jautājumus, par kuriem es gribētu runāt. Pirmkārt, uzraudzība mm, vienmēr ir bijusi eh, slepena, lai gan eh, izlūkošanai ir jāpaliek slepenai, tomēr izlūkdienesta pastāvēšana un pilnvaras ir jānosaka ar likumu. Otrakārt, cilvēkiem ir jābūt eh, pienācīgiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, un treškārt, uzraudzības sistēmas ir ļoti eh, svarīgas. Un neatkarīgi no tā, kādā veidā šīs iestādes ir veidotas, vai tie ir tiesneši vai eksperti vai cits kāds, uh, izlūkdienestiem ir jābūt eh, atbildīgiem par eh, savu darbu. Eh, Bigforda kungs jau runāja par to savā prezentācijā. Šeit ir ļoti vienkāršā veidā parādīta ANO un Eiropas cilvēktiesību standarti, papildus tam, ko Bigforda kungs teica ir vēl arī Eiropas tiesu prakse par uh, uzraudzības likumdošanu, un tiesa uh, lēma, ka uzraudzība nevar būt patvaļīga, bet ir jābūt um, likumam, kas atbilst Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Un ir jābūt arī drošības mehānismiem, Tie ir divi. Pirmkārt, ir jābūt uh, pietnācīgai uzraudzībai, otrkārt efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem par uh, sakaru izlūkošanu. ANO īpašais ziņotājs vēl minēja divus jautājumus, kas ir svarīgi. Pirmkārt, ir uh, jāņem vērā nepieciešamības un samērīguma princips sākaru izlūkošanā, tātad valstīm ir jāpierāda, ka e, šie pasākumi ir vajadzīgi un efektīvi, un otrkārt Kamerona kungs minēja, ka privātā dzīve attiecas, e, privātās tiesības attiecas uz visiem, neatkarīgi no valsts piedarības. Es gribētu teikt, ka Kamerona kungs runāja par minimālajiem standartiem. Uh, Tātad jautājums ir, kā šos standartus pielietot praksē un e, ko darīt ar šiem Snowden atklātajiem gadījumiem. Un e, mēs mēģinām šeit meklēt atbildi. Un, un otrkārt, kā šos standartus e, attīstīt tālāk valsts līmenī. Par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem te mēs redzam dažādi, dažādās iespējas, kādas ir Eiropas Savienības dalību valstīs. Cilvēki var iet pie tiesneša un meklēt aizsardzību, bet nu, tas nav tas veids, kam cilvēki dod priekšroku, jo tiesas process ir garš un arī dārgs. Ir vēl viens papildus jautājums eh, attiecībā uz izlūkošanu, ka ir vajadzīgi tiesu varas pārstāvji, kas var strādāt ar eh, ļoti jūtīgiem dokumentiem, tāpēc ir vairākās valstīs izveidotas īpašas tiesas vai ir tiesneši, kas strādā tikai ar šīm lietām bet eh, ir vēl arī eh, citas eh, alternatīvas, neskaitot tiesu. Un te ir parādītas dažādas iespējas, kas pastāv Eiropas Savienības dalību valstīs. Nu, grūtības ir šeit tādas, ka šo netiesas iestāžu pilnvaras ir ierobežotas. Ļoti bieži tikai pusai dalību valsti ir iestādes ar lēmēju pilnvarām. Un šeit es runāšu par uzraudzību un tās nozīmi izlūkošanā. Uzraudzība ir vajadzīga tāpēc, lai izlūkdienesti būtu atbildīgi eh, sabiedrībai. Un te mēs redzam visas iesaistītās puses par izpildvaras kontroli un par atbildības eh, mehānismu pašā izlūkdienestā es eh, šoreiz eh, nerunāšu. Skaidrs, ka mēdījiem un nevalstiskajām organizācijām ir svarīga loma un arī uh, Eh, Snowdena atklātā informācija parādīja, eh, ka eh, sabiedrības uzmanība ir ļoti svarīga, un arī nevalstiskās organizācijas palīdz virzīt tiesu procesus dalību valstīs un arī veicina reformu un uzrauga likumdošanas procesu, piemēram, Francijā notiek diskusijas, un tās parāda, cik eh, svarīgas ir nevalstiskās organizācijas. Nu, otrā pusē jūs redzat eh, Eiropas eh, tātad, uzraudzības iestādes, kas arī uzrauga cilvēku tiesības Un tālāk mēs eh, runāsim par trim eh, pārraudzības mehānismiem, tātad parlamentiem, par kuru lomu mēs jau runājām. Viņi pieņem likumdošanu un arī rīko noklausīšanās, kas ir eh, svarīga, apstiprina budžetu eh, izlūkdošanas iestādēm, kas ir īpaši svarīgi runājot par sakaru izlūkošanu. Un parlamentam ir arī izmeklēšanas pilnvaras. Mm, ir arī ekspertu iestādes un eh, tiesas. Tiesneši var vai nu apstiprināt vai kontrolēt eh, izlūku darbības. Tagad par apstiprināšanu, kā tiek apstiprināti eh, izlūkošanas pasākumi Eiropas Savienības dalību valstīs. Diskusija rāda, cik svarīgi ir kontrolēt, lai šie pasākumi notiktu legāli. Un tāpēc ir vajadzīga eh, sistēma, kā tiek eh, dota atļauja parasti vai nu tiesnesis vai prokurors apstiprina, bet eh, tā ir tikai pusē valstu, otrā pusē apstiprinājumu dod ministrs vai eksperti. Nu, tiesneša apstiprinājums ir minimālie standarti Eiropas eh, konvencijā. Kas notiek, eh, ja ir tādi pasākumi, kuriem nav vajadzīga atļauja vai sankcija. Pašlaik tiesa skata lietu, kas, kas varbūt ievies izskaidrību šajā jautājumā par to, kāda sankcija ir jādod sakara izlūkošanai. Profesors Kamerons jau minēja par to, Nu, es tikai gribētu atzīmēt, ka nav vienotas pieejas dalību valstīm, un te ir redzams, da, redzams kā četrās dalību valstīs, kur ir detalizēta likumdošana, šis jautājums tiek risināts. Par parlamenta uzraudzību jūs redzat, kā ir. Eh, šis ir viss eh, biežāk lietotais mehānisms ir 21 dalību valstī ir speciālās parlamenta komitejas. Šīm komitejām ir pamat pilnvaras, bet dažām ir arī papildus vēl, piemēram, saņemt sūdzības vai izdot noteikumus, kas ir saistīti arī ar saistošiem lēmumiem Nu, ir arī speciālās eh, ekspertu iestādes, kas ir 14 eh, dalību valstīs. Dažās ir vairāk nekā viena šāda ekspertu mm, iestāde. Es gribētu uzsvērt, ka šeit eh, šīm iestādēm ir jābūt ar pienācīgām pilnvarām. Kamerona kungs jau runāja par mandātu, kas ir ļoti svarīgs ir vajadzīga arī pieredze, uh, resursi un, protams, šīm iestādēm ir jābūt neatkarīgām. Un tā kā mēs runājam par privātās uh, dzīves uh, aizsardzību, tad te mēs redzam, kāda ir loma datu aizsardzības iestādei procesā. Un 28 datu aizsardzības iestādes un to iespējas sadarboties ar citiem mehānismiem ir te parādītas. Ja ir runa par datu aizsardzības pārkāpumiem, tad cilvēki vēršas pie datu aizsardzības iestādes, bet faktiski ir ļoti dažādi risinājumi. Uh, Dažas datu aizsardzības iestādes ir eh, ar plašām pilnvarām, eh, citām pilnvaras ir ierobežotas. Un beidzot ir vēl arī iestādes, kurām kompetences vai pilnvaru nav. Nu, te mēs redzam kopsavilkumu no šīs situācijas, kur mēs mēģinājām parādīt ne tikai atšķirīgo situāciju dalību valstīs, bet arī, piemēram, ir apskatīts, kas notiek eh, četrās dalību valstīs, kur ir eksperti iestādes un eh, pilnīgi kompetentas eh, datu aizsardzības iestādes, vai arī kas notiek uh, piecās valstīs, kur nav ne datu aizsardzības iestāžu, ne arī ar pilnvarām, ne arī ekspertu iestāžu. Te e, šīs pētījums vēl nedos visas atbildes, tāpēc mums būs vēl jāturpina strādāt pie šī jautājuma. E, mums būs vajadzīga kvalitatīva informācija, tātad šī gada otrajā pusē mēs uh, aptaujāsim iespējams izlūkdienesta pārstāvjus, parlamenta komiteja pārstāvjus, ekspertus un citus, tātad svarīgākos valsts līmenī, ar kuriem mēs gribētu apspriest uh, savus uh, rezultātus, uh, kā tie ir saistīti ar situāciju valstīs. Te ir skaidrs, ka ir darbs, kurš nebūs viegls, bet mums būs šis pētījums jāizdara, lai atbildētu uz Eiropas parlamenta pieprasījumu. Tātad svarīgākais eh, ir, ko es gribēju pateikt, ka juridiskā sistēma ir tikai priekšnosacījums un eh, juridiskai sistēmai ir jāatbilst tehniskajām tehnoloģijām un ir jābūt tiesiskām, eh, tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un jābūt arī neatkarīgai un efektīvai uzraudzībai. Paldies! Un eh, paldies eh, runātājiem. Tagad klausītājiem būs iespējams uzdot jautājumus. Runātājiem man jau ir saraksts. Tātad lūdzu Eh, pierakstīties, ja jūs eh, nesat to izdarījuši, tad eh, vienkārši paceliet rokas. Un bija vairāki runātāji, kas nevarēja uzdot jautājumus iepriekš, tātad Rujas kundze. Lūdzu. If you ask your question now. Sorry. I'm, um, I, I'm not pronouncing this correctly, do you? Mr. Rees. Uh, uh Rujas kundze, jūs uh, šeit esat klāt, jūs gribat uzdot jautājumu? Um, jā, paldies. Es domāju, ka abi uh, runātāji pieminēja interesantus jautājumus, tāpat kā iepriekšējā diskusijā mēs runājam par drošības vai izlūkošanas aģentūrām, bet ir ļoti dažāda situācija katrā valstī ar tehnoloģijas pārmaiņām, ko mēs pieredzam pasaulē. Notiek tā, ka mūsu iespēja apstrādāt un kontrolēt datus, kas attiecas uz pamatiesībām un arī personas datus, Eh, ir labākas nekā jebkad agrāk. Manā valstī bija jācīnās pret terorismu ar vairāku desmit gadu laikā, un policijai bija arī jāvāc informācija un dati, un eh, mums eh, bija jāizmanto visas iespējas, arī ņemot vērā ierobežojums, kāda mums ir, bet Spānijā ir ļoti e, skaidras mūsu pilnvaras un to robežas. Ir e, specializēta tiesa, kur terorista un no, terorisma un organizētās noziedzības eksperti analizē lietas, un vēl viens svarīgs jautājums ir tas, ka izlūkošanas aģentūras e, nestrādā vienas pašas, bet ir arī jāņem vērā policijas darbs jo cīņā pret organizēto noziedzību eh, ir arī eh, svarīga loma ikdienas eh, sadarbībai ar policiju. Un ja mēs apskatām izmeklētāju pilnvaras un kontrols mehānismus, tad ir arī jāņem vērā policijas darbs un tas, kā policija sadarbojas ar izlūkošanas dienestiem, jo e, šodien mūsu rīcībā ir tehnoloģijas, un tas nozīmē, ka ir vajadzīga lielākā kontrole, lai nepieļautu iejaukšanos privātajā dzīvē. Un tas tā visu laiku nav bijis, bet tagad tas tā ir. Tātad, ko policija var darīt un kādas procedūras viņi var lietot, e, kādā veidā viņi strādā, tie visi ir svarīgi jautājumi, jo nu, policija var kontrolēt eh, arī eh, izlūk eh, dienestu struktūras. Nu, pašlaik mums ir tādas problēmas, kas ir saistītas ar sistēmu, un šīs problēmas paliks arī tuvāko desmit gadu laikā, tās nav atsevišķi gadījumi. Ir izaicinājumi, kas saistās ar izlūkdienestu darbu, tie ir redzami visās atskaitēs, tā, tāpēc ir svarīgi turpināt veidot to vidi, kurā izlūkdienesti strādā, un arī ir eh, svarīgi noskaidrot, kā policija iesaistīt eh, sadarbībā ar izlūkdienestiem. Mums, kā parlamentā deputātiem, būtu jādara viss iespējamais, lai izlūkdienestu darbs būtu pienācīgi padarīts un samērīgs. Mums ir arī vajadzīgas šīs eh, specializētās tiesas, jeb eh, tribunāli, un ir vajadzīgs arī regulāri analizēt, ko dara izlūkdienesti. Mums nekad nav bijis eh, tik daudz datu, kā tagad Tātad demokrātiska datu kontrola būs viens no lielākiem izaicinājumiem, un šai kontrolē jābūt ir samērīgai un līdzsvarotai. Paldies! Nu, tas drīzāk tā kā komentārs, nevis jautājums. Tātad, Fran, ir šeit eh, arī vairāki runātāji vēl pieteikušies. Perāpkungs. Paldies, priekšsarētāji, godātās dāmas, cienītie kungi. Vācijas Bundestāga uzraudzība bija eh, arī informācija, ka varētu tikt skārt arī Austrija. Un tas eh, ir liels pārmetums mums arī attiecībā uz mūsu eh, nacionālo drošību. Un es vēlētos uzdot jautājumu abiem kungiem, kādu juridiskie noteikumi ir nepieciešami Eiropas Savienības līmenī noteikt, lai varētu turpmāk šādas masveidas piegošanas, kādas ir bijušas, un šo datu nodošanu trešām pusēm, kā NSA skandāls, ne, tas nevarētu notikt. Pirmkārt, uh, kad Eiropas Savienība saņem šos datus, un, un tad vispār kā tas var būt iespējams sas, e, informēt arī sabiedroto izlūkdienas. Thank you. Thank you for being so Jā, paldies, ka izteicāties tik īsi. Tālāk Eiropas parlamenta deputāte no Francijas Eva Žolī. Merci, monsieur le, le président. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti uzmanīgi jūs uzklausīju, un es esmu sapratusi, ka īstenībā nepastāv nekādas uzraudzības pār dienestiem. Un mēs neesam ņemuši vērā paradigmas mājiņu. Tagad paskatīšos uz franču piemēru. Līdz 2007. gadam bija apmēram 6000 administratīvu kontroļu gadā. Tāpat arī bija fiziska komisija, kas varēja uh, uzraudzīt visas šīs 600 eh, noklausīšanās, 600 kontrolas. Pašlaik ir miljoniem šādu noklausīšanos un informācijas uztveršanas gadījumu. Kontrola savukārt nodrošina komisija, kas darbojas tikai uz daļēju laiku, un eh, šie tiesneši nodarbojas arī ar daudziem citiem jautājumiem. Es gribēju uzdot eh, Ienam Kameronam lūk šādu jautājumu. Vai jūs esat veikuši pētījumus par līdzekļu asimetriju? No vienas puses ir šie izlūkdienesti, kuriem ir ļoti plaši resursi, par kuriem mēs pat neesam informēti, bet ja mēs paskatāmies uz Nacionālo drošības aģentūru, tad te ir runa par 50 tūkstošiem darbinieku. Un Eiropas izlūkdienesti kopumā pārstāv arī desmitiem tūkstošu cilvēku. Uh, bet eh, šīs kontrolas tas ir īsnībā tikai daži cilvēki, kas darbojas eh, uz nepilnu laiku. Īsnībā mēs šeit izmantojam vecus modeļus, un ja ir runa par tūkstošiem noklausīšanās gadījumu, tad eh, šī kontrola ir absolūti nepietiekama. Uzskatu, ka te var konstatēt ļoti lielu asimetriju, un es gribētu zināt, kā to varētu labot. Thank you very much, Eva. Uh, now... Paldies, Eva. Spānijas deputāta Jose Ignacio Sančes. Gracias, señor presidente. Eh, una reflexión. Paldies, priekšsēdētāji. Komentārs Eiropas parlamenta deputātiem Braks eh, kungs, kurš vadīja iepriekšējo paneļu diskusiju, pieminēja to, ko mēs jau apsveram iepriekš attiecības ar uzraudzības iestādēm un izlūkdienestiem. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs tieši pārunājam šeit, šajā konferencē, un tu, uz to var skatīties no divām perspektīvām. Būs cilvēki, kas aizstāvēs izlūkdienestus, un viņiem būtu jāpriecājas, jo šobrīd viņi paši sevi kontrolē. Un ir skaidrs, ka ir vai nu neiespējams vai Ehm, nevēlams veikt politisku uzraudzību par izlūkdienestiem. Mēs dzirdējām atrunas, kāpēc tas ir nepieciešams, dažu tehniskā neiespējamības piemēru, kas tik minēti. Skaidrs, ka nav nepieciešama piecus gadus eh, skatīties eh, uz eh, telefonu, lai tiktu skaidrībā, ka nevienmēr var kontrolēt, kas tiek runāts pa šo telefonu. skaidrs, ka ir nepieciešama atbilstoša resursi. Pārstāvs no Čehijas eh, runāja par to, ka bijušie izlūkdienas vadītāji varētu nodrošināt uzraudzību, un tāda ideja man rada bažas. Ir nepieciešama politiska kontrola. Kā parlamenta deputātam man ir īpašas bažas eh, nevis par manu politisko partiju, bet par cilvēkiem, kur man ir ievēlējuši neiet runa par to, ka jānodrošina, lai nebūtu spiegošana tikai pret politisku partiju kādu, bet pret parastiem iedzīvotājiem kopumā. Mums parlamentiem ir īpaši svarīga loma. Tiesneši var piešķirt atļauju un viņi var tiešām pārbaudīt, vai tas ir nepieciešams, bet parlamenta deputāti veic politisko uzraudzību par šiem dienestiem, līdzīgi kā viņi to dara pār jebkuru citu lēmumu pieņēmošu izpildvaras uh, institūcija. Es teiktu, ka liela daļa no argumentiem, kas tika minēti pret demokrātisko uzraudzību, ir ļoti vāji. Da, daži teica, ka ir ļoti tehniskas šīs eh, darbības, bet mums visiem ir komitejas mūsu parlamentos kas, eh, piemēram, skata ātomu eh, elektrostaciju darbības principus, atļaušanu vai neatļaušanu, bet mēs neesam ātomu fiziķi. Uh, Šeit nav runa par to, ka šīs darbības būtu pārāk sarežģīts, bet gan par to, ka ir nepieciešams parlamentu deputātiem saņemt visu nepieciešamo informāciju. Ir varbūt ekspertu struktūras, tiesneši, juridiskie eksperti, kas var izlemt to, vai ir jāveic noklausīšanās vai nē, bet mēs nevaram atteikties no demokrātiskās uh, uzraudzības pār šīm struktūrām Kā jau tika pieminēts, šie ir tie elementi, kur ir absolūti nepieciešama politiskā uzraudzība. Un kā Francijas kolēģe to pieminēja, ir jābūt e, gan kontrolē pirms, gan pēc darbībām. E, līdzīgi kā mēs to darām attiecībā uz policiju, un kāpēc gan to nedarīt attiecībā uz izlūkdienestiem. Protams, ka ir jāievēro sensitivitāte, uh, Un e, mums kā parlamenta deputātiem nevajadzētu piekrist šiem argumentiem, ka mēs nespējam uzraudzīt šo publisko pakalpojumu, publisko dienestu, teiksim tā. E, mēs darbojamies un daram to citās jomās, un līdz ar to mums ir e, jādara viss iespējamais, lai izpildītu arī šo savu lomu, aizstāvēt mūsu pilsoņu tiesības ja jau parlamenta deputāti to nevar darīt, kurš tad to varēs? Tālāk Eiropas parlamenta deputāte no Nīderlandes, Sofija Intvelde. Paldies, priekšsarētāji! Žēl, ka iepriekšējā runātāja jau vairs nav šeit klāt. Šis ir ļoti sarežģīts jautājums. Kaut arī mums varbūt ir labi noteikumi un mehānismi uzraudzības veikšanai liela daļa no slepeno dienestu darbības netiek uh, uzraudzīti vienu vai citu iemeslu dēļ. Vienu iemeslu jau mēs pieminējām iepriekšējās debatēs, tas ir pārobežu elements, bet ir vēl iemesls, liela daļa no tā, ko viņi dara tiek uzskatīts, vismaz tā uzskata paši izlūkdienas, ka tas ir likuma ietvaros. pat spīdzināšanas programma, ko centrālā izlūkošanas pārvaldā ASV veids, bija savā ziņā legalizēta, bija norādījumi, ka to var darīt. Mēs apzināmies šobrīd, ka tas bija ne, amorāli un nelegāli, bet tobrīd tika uzskatīts, ka tas ir pieļaujams. Džimalto kompānijas noklausīšanās Nīderlandes Eh, teritorijā, ko atļāva eh, apvienotās karalists izlūkdienas, eh, nu, viņi uzskatīja, ka viņi to drīkst darīt. Līdz ar to, kādā veidā mēs varam uzraudzīt, ja izlūkdienas paši uzskata, ka viņi rīkojas likuma ietvaros. Lasīju Nīderlandes laikrakstos, ka tagad ir pierādīts, es sapratu, ka Austrijas parlamenta deputāts ir e, pierādījis, ka Vācijas izlūkdienas pēc NSA prasības ir spiegojis e, Nīderlandes iestādēs un uzņēmumos. Nu, kā mēs varam uzraudzīt šāda veida aktivitātes? Un es vairāk turpinu uzrunāt iepriekšējos runātājs nekā tos, kas šobrīd ir prezidijā, kas e, varētu labāk saprast varbūt manas bažas ja iedzīvotāji uzskata, ka viņiem, pret viņiem ir kāda pārkāpuma, viņiem jāvērš tiesā, tik sacīts, bet lielākoties viņi pat nezina, ka vi, viņi ir tikuši noklausīti vai kāds cits darbības veikts pret viņiem, vai arī dalību valstīm būtu vienkārši jāpasaka viena otrai, nē, nē, mums nepatīk, ka jūs spiegojat eh, mūsu teritorijā, bet ir jau redzams, ka tas nedarbojas. Mums ir nepieciešamāk daudz robustākas uzraudzības formas Un tur, kur uzraudzīja šādas robusts eh, uzraudzības metodas ir, mēs redzam, ka tās nedarbojas. Centrālas izlūkošanas pārvaldes programmas, NSA darbība, GCHQ, Britu izlūkdienas, nu mēs redzam, ka nedarbojas. Eh, nu, mums varbūt nevajag pils, bet eh, mums ir jāatrod kaut kas daudz spēcīgāks nekā tas šobrīd ir mums tam jābūt starptautiskam uh, mehānismam, ja jau pastāv starptautiskā sadarbības ar slepeniem dienestiem. Paldies! Paldies, Sofija! Tagad ir vēl parlamentārieši, vispirms no Bundestāga, Hans Kristians Štroblers. Es vēlētos norādīt uz to, ka mēs, eh, parlamenta deputāti, varam kontrolēt tikai to, par ko mēs uzzinām, par to, par ko mums ir informācija un ko mēs varam saprast. Mēs neesam varbūt neviens šeit izlūkdienas eksperts, Bet tāpēc mēs Vācija arī cenšamies eh, to atrisināt tādā veidā, ka mums ir nepieciešams atbalsts no ekspertiem ir struktūra, kas veic parlamentāro uzraudzību, tur ir deviņas eh, personas, deviņi deputāti, bet šī struktūra cenšas eh, rekrutēt arī speciālistu no dažādām nozarēm. Tas ir tāds kā sajaukums starp ekspertu zināšanām, kuru mēs ar saviem darbiniekiem nodrošinam, un politisko parlamentāro kontroli. Un, un mēs balstamies kā piemēru uz ASV kongresu, kur 60 personas varbūt deputāti, kas var piekļūt slepenajiem dienestiem un noskaidrot lietas, lai uh, deputāti varētu kontroli īstenot. Tā bija pirmā lieta. Otrā lieta kolēģi no Nīderlandes jau sacīja, un arī Austrijas kolēģis pirms brīža to norādīja. Kā tas īsti ir? Vai nelegālas slepenas ziņas var palikt slepenas? Vai nelegāli iegūtas slepenās ziņas turēt slepenībā, kā tas mums Vācijā ir? Piemērs. Pēc Vācijas tiesību normām eh, nav atļauts izspiegot Eiropas Savienības iestādes citu valstu valdības. Vai Vācijas valdība drīkst nesniegt mums ziņas par šādu nelegālu spiegošanu? Un parlamenta atbildi šādā gadījumā var būt tikai un vienīgi tā, ka nelegāli iegūtas slepenas ziņas nedrīkst palikt nele, eh, nezināmas tās ir jāsniedz parlamentam izvērtēšanai. Un trešā lieta, jūs jau arī to norādījāt, Edvards Snowdens. Tas mums visiem ir piemērs, gan arī eh, kā iezīme laiku maiņai, jo kopš viņa dokumentu publicēšanas mēs ievērojam vairāk zinām nekā iepriekš. Vai mēs no tā varam secināt, ka mums ir nepieciešams Eiropas līmeņa regulējums informatoriem? Uh, trauksmes cēlājiem, kas to dara pamatiesība aizsardzības dēļ, cilvēktiesība aizsardzības dēļ, lai aizsargātu no smagiem pārkāpumiem, ko veids slepenie dienas, un tas noteikti ne tikai ASV, lai šo informāciju varētu darīt publisko. Cilvēki, kas strādā izlūkdienestos paši un uh, vēlas informēt sabiedrību un uzraudzības iestādes. Eiropas Savienības tiesa atsevišķos gadījumos jau ir skatījusi šādus jautājumus, kad runa par komercnoslēpumiem vai par uzņēmumiem, kur kaut kādi skandāli ir bijuši, kurus e, darbinieki ir darījuši publiski pieejams. Mums arī izlūkdienas gadījumā ir nepieciešams tiesības, lai personas var uh, Eh, būt pārliecināts, ka tāda skandāla kā Edvards Snowden gadījumā, publiskojot šādas eh, lietas, šādas ziņas, paši nenonāktu cietumā. Šādi pamatnosacījumi Eiropas, eh, Eiropai ir nepieciešami. Paldies, kolēģi! Skatoties uz laiku, 12.30 mums ir pusdienas pārtraukums paredzēts, bet es vēlos dot vēl abiem runātājiem iespēju atbildēt uz jūsu sacīto, tāpēc uh, lūkšu jums, eh, šobrīd es saņemam ļoti daudz pieteikums runāt, varbūt es varu ierosināt ierobežojumu, vienu, divas minūtes maksimums. Es nezinu, kādi jums ir ierobežojumi izteikties jūsu parlamentos. Apvienotajā karalistē nav nekāda ierobežojuma. Ne. Nē, nē, nē, tā mēs nevarēsim darīt. Eh, tā jūs eh, būs iespēja uzdot vēl neierobežot skaitu jautājumu, tad mēs līdz sešiem rītā vēl tas sēdēsim. Eh, es nezinu, kā tas ir. Es nezinu, ka. Es nezinu, es nezinu jūs no Skotijas parlamenta esat, es nezinu, kā jums tur ir pieņemts. Bet varbūt centieties lūdzu iekļauties vienā, divās minūtēs. Un tad mēs ar, sāksim ar EPP koordinātoru no Vācijas, Monika. Paskatīsimies, kā mums tas izdosies. Nu, es atvainojos, ka man jāsāk arī ar jums. Tas nav nekas personīgs. Tātad Monika Holmaiere, tagad ir EPP koordinātore Eiropas parlamentā, agrāk Vācijas parlamentā. Klod, paldies, es jau arī iekļaušos divās minūtēs iespējams arī lakoniski izteikties. Pirmkārt, es uzskatu, ka tas ir tikai pareizi, ja eh, deputāti konsultēs ar ekspertiem un eh, izveido eh, speciālu amatu, piemēram, kāds īpašs tiesnešu amats, kas var atskaitīties parlamentam. Ne jau katrs deputāts uh, spēj un uzskata, ka var katrā augstas drošības jomā orientēties. Priekš tā ir eksperti un ir nepieciešams, lai šie eksperti varētu atskaitīties mums. Bet Štublerkungs ir runājot par nelegāliem noslēpumiem. Jautājums vispār, kas tas tāds ir, nelegāli noslēpumi. Un eh, tad, atcīmēs, var pēdiņās varbūt jāliek šāds jēdziens. Bet eh, šeit jānorāda sekojošais Potenciālai noslēpumi, kurus iegūst izlūkdienas, kaut arī es atbalstu Sofiju Intveldi, viņas e, izteikumos par spīdzināšanu un līdzīgi, es domāju, šeit Eiropas parlamentā neviens nav tāds, kurš pie veselā saprāta esot atbalstīt kaut ko tādu vai kaut ko apstiprinātu. E, šeit ir diezgan viennozīmīgi skaidrs viedoklis, ka tādas lietas ir absolūti nepieļaujams. Tomēr es uzskatu, ka nepieciešams nodrošināt caurskatāmību, un ja mēs deputāti to vēlamies, tad mums arī simtprocentīgi jānodrošina, ka tā informācija, kas nonāk mūsu rīcībā, nenonāk plašsaziņas līdzekļos, jo ja tas notiek, uh, tad tas automātiski nozīmē to, ka izlūkdienesti to eh, norāda, ka tas rada eh, tiešu apdraudējumu citu cilvēku dzīvībai. Mums ir jāuzņemās arī atbildība un tās eh, sankcijas, kas tiek īstenots pret deputātiem, ja viņi nepieturās pie pašu nozīmētiem noteikumiem, tad tur ir jābūt konsekventai rīcībai. Kas attiecas uz trauksmes cēlājiem, ir labi, ja tāda ir, bet nevajag arī viņus glorificēt Mums ir nepieciešams adekvāts aizsardzības līmenis tiem, kas eh, var nākt klajā ar nelegālām rīcībām un eh, tiesiski neatļautām rīcībām un var sniegt šādu informāciju mums vai atbildīgām iestādēm, bet tāpat laikā ir jābūt arī skaidrs, ka nedrīkst eh, ārpusē nonākt līdzekļi, kas var radīt potenciāli katastrofāli sekas. Un nav jau tā, ka NSA ziņas neko nekad nebūtu devušas, un tas neatbilst patiesībai, paskaroties faktus, tik tiešām eh, ir diezgan liels informācijas apjoms, kuras eh, NSA un citi izlūkdienesti ieguva, un tas mums eh, faktiski ļāva izvairīties no ļoti smagiem noziegumiem, atrisināt lielu daļu no tiem. Uh, Mums ir jāspēj diferenciēt skatīt šīs lietas, nevis tāda, eh, pievienoties tādai viendabīgai, vienveidīgai kampaņai. Paldies, Monika. No. Nu. Eh, Peters Pilts tālāk no Austrijas. Okay. Ich lerne gerade Knöpfe zu bedienen. Jā, es vēl īsti neesmu iepazinies ar visām podziņām tās konsoles. Kolēģi no Nīderlandes mani jau eh, iepazīstināja, tātad es darbojos kā deputāts un es eh, bieži vien uh, esmu strādājis arī ar Nacionālā drošības aģentūras dokumentiem. Esmu arī uh, kontaktējies ar nīderlandiešu un bēļu kolēģiem. Štrābas kungs jau runāja par šo problēmu. Uh, Uh, izlūkdienestu darbs parasti nozīmē to, ka ir jāsaliek kopā dažāda informācija un ir jānošķir uh, krimināla darbība. Es esmu deputāts uh, Austrijas parlamentā un šeit, piemēram, ir dokuments, kur ir runa par Nacionālā drošības aģentūras prioritātēm. Es īsti nezinu, vai tas ietilpst manās deputāta funkcijās piekļūt šādiem dokumentiem. Uh, Mums eh, vajadzētu ņemt vērā šo informāciju, ko mēs eh, saņemam no Nacionāla drošības aģentūras, un pēc tam vajadzētu eh, nodrošināt sadarbību Eiropas līmenī, kas vēl, kas vēl acīm redzot nefunkcionē. Gribētu norādīt vēl uz kādu problēmu. Austrijā esam saskārušies ar to, ka uh, spiegošanas novēršana nedarbojas, ja tā ir daļa no izlūkdienestu darba. Iespējams, ka citās valstīs arī ir šāda problēma. Jau 30 gadus es kontrolēju šos izlūk dienestus no parlamenta puses, un šķiet, ka te ir runa par tādu kā ģimeni, kā cilti. Te ir milzīgais brālis Vašingtonā, pēc tam vidējais brālis Berlīnē un mazākais brālis Vīnē. Uh, Un no šī mazā vīnas brāļa nevar sagaidīt, ka tas kontrolēs pilnīgi visu izlūkošanas darbību. Tas vienkārši tā nefunkcionē. Parasti uh, mazais brālis eh, īsnībā nesaņem ģimenē nekādu informāciju, viņš vienkārši uh, tiek kaus, uh, iekaustīts no lielāko brāļa puses. Mums vajadzētu pēc iespējas vairāk sadarboties parlamentārās uzraudzības ziņā. Uh, Nav jēgas nodrošināt eh, spīdzināšanas, eh, es atvainojos, spiegošanas novēršanu atsevišķi katrā valstī. Thank you very much. And a member of... Paldies. Tagad nākamais runātājs eh, Itālijas pārstāve Eiropas parlamentā, Katrīna. Činičī. Paldies, priekšādātāji. Es uh, vēlētos pateikties eh, visiem runātājiem, ne tikai šajā panelī, bet arī iepriekšējā. Viņi šajā konferencē mums ir snieguši ļoti daudz um, informācijas, kas attiecas uz visām mūsu valstīm. Runājot par uh, izlūkošanas dienestiem, tad uh, parasti tiek runāts par drošību starp valstīm, un lai nodrošinātu visu valstu drošību, uh, parasti var skart arī privātās dzīves neaizskaramību un uh, cilvēku tiesības uh, citādā nozīmē. Tieši tāpēc uzraudzībai ir ļoti liela nozīme un parlamentiem šeit ir jāspēlē sava loma. Mani ļoti ieinteresē jūsu teiktais par parlamentāro uzraudzību un arī uzraudzību, ko veids citas iestādes. Šeit tiesnešiem ir ļoti liela loma. Tiesnešiem ir uh, konkrēta apmācība, un viņi var dot ļoti lielu ieguldījumu uzraudzības funkciju veikšanā. Izlūkdienesti sāk darboties tad, kad eh, tiek eh, konstatēti ļoti smagi nodarījumi, noziedzīgi nodarījumi, tādi nodarījumi, kas var ietekmēt vairākas valstis. Tieši tāpēc Es gribētu jums jautāt, vai nevajadzētu nodrošināt visu izlūkdienestu sadarbību. Protams, tas sasaistīsies ar ļoti daudzām problēmām, tas būs komplicēti. Varbūt vajadzētu koordinēt arī uzraudzības aktivitātes. Ko varētu darīt Eiropas parlaments, lai uzlabotu šo situāciju? Varbūt runātāji varētu par to padomāt. Iespējams, ka mēs varētu arī šeit izmantot uh, Eiropas padomas konvenciju par piekļuvi eh, slepeniem dokumentiem. Es zinu, ka diskusijas eh, ir ļoti smagas, bet varbūt tas būtu labs sākuma punkts. Varbūt mēs varētu to izmantot kā rīku. Tas varētu būt mūsu iedvesmas avots, tā lai mēs varētu nodrošināt efektīvu un spēkā esošu uzraudzību. Izlūk dienesti sāk darboties eh, tad, kad eh, tiek konstatēti ļoti konkrēti noziedzīgi nodarījumi. Un bieži vien šajos noziedzīgajos nodarījumos ir iesaistīta vairāk nekā viena valsts. Paldies, Katarīna! Un pēdējais runātājs no Portugāles parlamenta. Viņš ir uzraudzības nodaļas vadītājs Fernando Negra. Lūdzu! Paldies, priekšsādātāji. Izteikšos pavisam īsi. Es vēlējos nedaudz papildināt uh, sava kolēģa Sančesa kunga vārdus. Parlamentārā uzraudzība ir ārkārtīgi nepieciešama. Politiskai kontrolē ir liela nozīme, un tas ir tāpēc, ka parlamentiem ir jānodrošina atšķirīgs skatījums uz sabiedrību. Tātad te ir jāņem vērā gan drošības aspekti, gan arī uh, individuālās brīvības un tiesības. Parlamentam nevajadzētu, tas nedrīkst ignorēt šo jautājumu tehnisko pusi. Tam ir jāuzklausa konsultācijas no ekspertiem, no juri, juristiem, tiesnešiem un tā tālāk. Un e, tālāk ir jānodot informācija parlamentam. Šādā veidā parlamentam būtu visi vajadzīgie nosacījumi, lai uh, Tas varētu sniegt gan tehnisku, gan arī politisku reakciju uz uh, problēmām. Jo pašlaik uh, mēs redzam, ka informācijas apkopošana notiek saskaņā ar pilnīgi citām metodēm. Paldies! Stočī kungs pieteicās runāt uh, diezgan vēlu, bet varbūt jūs varētu izteikties pavisam īsi. Paldies, priekšādātāji, jā, es izteikšos ļoti īsi. Es gribētu uzklausīt jūsu viedokli par lūkādu jautājumu. Te ir runa par reālajām kontrols aktivitātēm attiecīgajās parlamentu komitejās. Bieži vien nav iespējams iegūt informāciju par konkrētajiem tematiem. Ja te ir runa par informāciju par operācijām, kas ir notikušas trešajās valstīs, bieži vien mēs nemaz nezinām, no kurien šī informācija nāk. Mēs arī nezinām, vai šīs operācijas ir veiktas likumīgi. Varbūt ir pārkāpti kādi nosacījumi. Es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis šajos jautājumos. Liels paldies! Liels paldies, ka ievērojāt disciplīnu un nepārsniedzāt jums atvēlēto stašanās laiku. Es uh, Gribētu, lai jūs ielūkojaties eh, mūsu parlamenta rezolūcijās. Piemēram, Holmeieris kundze runāja par ļoti sarežģīto ziņotāju bija informātoru jautājumu. Parasti, ja mēs pieņem šādas rezolūcijas, mēs spriežam par ļoti sensitīviem jautājumiem visās politiskajās grupās. Es gribētu jūs aicināt iepazīties ar mūsu pieņemtajām rezolūcijām, ja nesat tā to darījuši. Tagad uzreiz dosim vārdu profesoram Kameronam, lai viņš varētu atbildēt uz um, viņam uzdotiem jautājumiem. Paldies! Ļoti daudz jautājumu. Man eh, patiešām tas iepriecina, jo tas pierāda interesi. Pirmais jautājums attiecas uz policijas un izlūkdienas darbību. Šeit es gribētu aicināt visus izlasīt 2007. gada Venēcijas komisijas ziņojumu, jo te ir runa par iekšējām drošības funkcijām. Uh, te ir atrodamas ļoti garas un detalizētas diskusijas. Politiķi, protams, uzskata, ka tas viss uh, ir ļoti vecs un garlaicīgs, pat notikumi no pagājušās nedēļas ir veci, bet šeit es tomēr jūs aicinātu izlasīt šo 2007. gada ziņojumu. Tagad uh, atbildēšu uz Žalīkundas jautājumu. Šis jautājums ir ļoti vienkāršs. Kā amerikāņi saka, nu, saskaitiet visu kopā. Ja runa par lielu izlūkdienestu, tad ir to ļoti grūti uzraudziet, uzraudzīt šo milzīgo dienestu ar pavisam nelielu kontrols iestādi. Un, ja mēs paskatāmies uz uh, Lielbritāniju, tad uzraudzības iestāde ir pavisam sīciņa un neliela. Un īstenībā te ir runa tikai par septiņām darba dienām ko tā var nodrošināt. Trešais jautājums. Šis jautājums parādās uh, arvien biežāk, un šķiet, ka te rodas neizpratne par parlamentāro uzraudzību un Venecijas komisijas izpratni par to. Es, protams, eh, saprotu Spānijas un Portugāļu kolēģu bažām. Viņi vienmēr ir cīnījušies par demokrātisko uzraudzību, par parlamenta pilnvarām, un tagad eh, ierodas kāds un saka, ka parlamentam to nevajadzētu darīt. Tieši tāpēc, protams, ir šāda sensitīva pieeja. Es gribētu skaidri norādīt, ka es nedomāju, ka parlamentam nevajadzētu iesaistīties. Modeļi ir ļoti atšķirīgi, un katrai valstī ir jāpieņem tas modelis, kurš vislabāk šai valstī der. Es gribētu norādīt uz īpašajām grūtībām, ar ko saskars parlamenti, ja tie skata strateģiskos izlūkdatus. Šeit parlamenti saskaras ar īpašām grūtībām, bet, protams, ir veidi, kā to visu varētu atrisināt. Šie veidi, piemēram, ir autorizācijas sniegšana ar hibrīdas iestādes palīdzību, kur ir iesaistīti arī tiesneši, bet var iesaistīt arī bijušos vai esošos parlamentāriešus, kas nu, varbūt ir mazliet nepierastāk. Un tad eh, politiskās partijas var tos nominēt. Var tāpat arī aicināt, lai iestāde atbild parlamentam, līdzīgi kā tas ir Vācijas modelī. Tātad pastāv iespēja, kā parlamentu piesaistīt šai konkrētajai iestādei. Jūs teiksiet, jā, ja mēs pieņemam lēmumus par kodolreaktoriem, mēs neko daudz nezinām par kodolreaktoriem. Jā, protams, parlamenti tieši šādā veidā arī darbojas, viņi uzklausa informāciju un ekspertus un pēc tam pieņem likumus. Galu galā parlamentam ir demokrātiskā leģitimitāte, lai uh, viņš to darītu, bet parlamenti neinspicē kodolreaktorus, jūs nedodaties pētīt plaisas, un par to es tieši te runāju, vai ir vajadzīgi eksperti, kas pārbauda šīs plaisas, un te parādās datu aizsardzības puse. To arī varētu izdarīt ar uh, hibrīdu iestādi, kur būtu iesaistīti parlamentārieši un eksperti. Tātad šeit uh, tiktu sasaistīta parlamenta demokrātiskā leģitimitāte ar ekspertu zināšanām un pilna laika darbu. Es, protams, neesmu pret parlamentiem, es galu galā sēžu šeit parlamentā jūsu pašu pilsoņu izspiegošana. Tas ir tāds diezgan sarežģīts jautājums, jo arī mūsu pašu pilsoņi var mums radīt draudus, ne tikai mums, bet arī trešajām valstīm. Tas ir jāapzinās. Mēs, tas, protams, varam tagad runāt arī par ārvalstu kaujiniekiem un tā tālāk. Mm. Kā izslēgt to, lai mūsu pilsoņu dati nenokļūtu trešajās valstīs. Tātad šīs informācijas dzēšana no informācijas, ko mēs sniedzam trešajās valstīs. Bet, piemēram, Zviedri var iegūt datus un nodot tos tālāk amerikāņiem, tāpēc, ka šie dati attiecas uz austriešiem vai somiem. Es domāju, ka šeit vajadzētu ieviest īpašus pienākumus, ņemt vērā Eiropas Savienības pilsoņu, visu valstu pilsoņu tiesības uz privātumu. Tātad nevajadzētu to aizliegt, bet eh, vajadzētu norādīt, ka vajadzētu strikti ņemt vērā šos aspektus, ja tiek eh, nodota tālāk informācija. Ja runa par datu saņemšanu, tad varētu teikt, ka jūs varat eh, izpētīt šos saņemtos datus ja tiek izpildītas visas likuma prasības attiecībā uz uh, datu aizsardzību. Tātad uh, to varētu paveikt. Bet pirmām kārtām ir jāņem vērā tas, ka arī ārvalstniekiem ir zināmas tiesības uz privāto dzīvi. Es gribētu arī jūs aicināt uh, izskatīt arī Venēcijas komisijas 2015. gada ziņojumu. Tas ir ļoti detalizēts mm, ziņojums, un tur, protams, ir runāts par šo konkrēto un specifisko sakaru izlūgdatu jautājumu, bet tur tiek skatīt arī citi jautājumi. Ar uzraudzību nepietiek, un šeit ir, protams, runa par šo mm, izdošanas programmu Rendition ASV, kas, protams, ir briesmīga programma demokrātiskā valstī. Uh, bet eh, ir jās, jāsaprot, ka uzraudzība šeit tika apieta. Senāta komiteja par to ziņoja, bet uzraudzība, kas tie spēkā, tika apieta, un tas tika darīts tīši politiski spiedienu dēļ. Tā bija daļa no problēmas, un eh, šīs informācijas noplūdes, kas radās, nokļuva presē tieši no centrālās izlūkošanas pārvaldes darbinieku puses. Es, protams, negribu attaisnot šo programmu. Es gribu vienkārši norādīt, ka šīs noplūdes bija. Attiecībā uz Nacionālo drošības aģentūru tad izlūk dati netiek uzskatīti par tādiem, kas ietekmē privāto dzīvi tādā pašā veidā. Šķiet, ka tas tiek arī vairāk akceptēts. Tiek teikts, ka izlūk dati vispār neskar uh, privāto dzīvi, te ir runa tikai par prekursoriem, par ģi, ķīmiskiem ieročiem un tā tālāk. Bet daži no šiem datiem ietekmē privātās dzīves aizsardzību, un šķiet, ka pašlaik ASV sāk veidoties izpratne, un tieši tāpēc arī tika izveidota šī pašā valde. Viņi redz, ka senāta un pārstāvja palātas uzraudzība nav pietiekama, un tā tas arī ir. Ja mēs uzskatāmies uz parlamentāro uzraudzību ASV, tad tā ir fragmentāra, tā ir ļoti sarežģīta, Ir daudz darbinieku, kas paveicot labu darbu, bet eh, šī uzraudzība nav tik efektīva, kā varētu būt, un tam ir daudz dažādi iemesli. Par to visu ir runāts Venecijas komisijas ziņojumā. Tātad parlamentārā uzraudzība nedarbojas tik labi, kā tā varētu darboties. Nu, nevarētu teikt, ka tai nav svarīgu pienākumu visos līmeņos. Ministriem, protams, ir jābūt atbildīgiem un uh, Eh, jābūt caurredzamiem, bet eh, nevienmēr to var panākt. Dr. Atmajer, eh, please go ahead. Lūdzu, doktors Atmajers tagad. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī par tālajošajiem jautājumiem. Es gribētu parunāt par trīs punktiem. Es, protams, atvainojos, ka neatbildēšu uz visiem jautājumiem, bet Šķiet, ka profesors Kamerons jau sniedz atbildes manā vietā. Domāju, ka ir ārkārtīgi būtiski parunāt par attiecībām starp policijas darbu un izlūkdienestiem. Turpmākais ambatiesība aģentūras ziņojums analizēs detalizētāk šos jautājumus, un tas tiek darīts konkrēti iemeslu dēļ. Šīs attiecības ļoti bieži nav skaidri redzamas likumos. Un uh, šīs attiecības un sadarbība arī nav konkrēti skaidrotas likumos, un tāpēc šeit parādās problēmas. Es varētu nonākt uh, pie tieši tādiem pašiem secinājumiem, runājot par attiecībām starp uh, izlūkdienestiem. Šī joma ļoti reti tiek skatīta likumā. Dažās dalību valstīs ir skaidri norādīts, ka te ir runa par pilnīgi konfidenciālu elementu un uh, likumā par to nevajag runāt. Domāju, ka risinājums jau pastāv dažās dalību valstīs. Proti, nacionālajām uzraudzības iestādēm vajadzētu paskatīties vismaz uz eh, informācijas eh, saņēmēju. Tas ir jādara, lai izvērtētu, vai ir veiktas visas vajadzīgās pārbaudes attiecībā uz eh, pamatiesību ievērošanu, pirms šie izlūgdati tiek nodoti tālāk. Tagad gribētu parunāt par ārkārtīgi svarīgo jautājumu par to, vai var atbildēt uz jautājumu, vai likums to pieļauj vai nē. Šajā jomā es negribētu runāt par uzraudzības uh, trūkumiem. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz uh, likumu tekstu daudzās dalībvalstīs, tad es uh, gribētu pakāpties mazliet tālāk un papētīt eh, likuma tekstu. Uh, Es saprotu, ka ir vajadzīgs um, elastīgums, lai dienesti varētu veikt savus pienākumus, taču ir arī tādi ļoti svarīgi elementi, par kuriem es mēģināju atgādināt savā prezentācijā. Ir uh, jānodrošina skaidrība, ir jāakceptē konkrētas definīcijas tā, lai uzraudzības iestādes saprastu savu mantātu un lai arī saprastu, ko izlūkdienesti drīkst vai nedrīkst darīt. Domāju, ka mums vajadzētu atgriezties pie likumiem, vajadzētu tos lasīt. Un dalību valstīs, kur pašlaik notiek tiesību aktu grozīšana, vajadzētu pārbaudīt, vai ir panākts līdzsvars starp pietiekumu elastīgumu un pietiekumu skaidrību. Tagad jaukais Brikforda kungas secinājums, kurš teica, ka iespējams dalībvalstis ir sasniegušas Leandera spriedumu, bet ne gluži klāsas spriedumu. Es neesmu pārliecināta, ka esam tik tālu tikuši. Protams, es šeit runāju par tādiem sākotnējiem rezultātiem, bet eh, es nedomāju, ka ir sasniegts vajadzīgais, vajadzīgais skaidrības līmenis tiesiskajā ietverā visās dalībvalstīs. Paldies! Mēs paldies, ka izteicāties īsi un ļāvāt mums ievērot mums atvēlēto laiku. Kolēģi, liels paldies, ka ieradāties! Liels paldies, ka piedalījāties atklāšanas sesijā tik eh, brīvā un atklātā veidā. Daži paziņojumi. Atsāksim darbu pulkstens 14.30, skatīsim šos jautājumus sīkāk. Gribētu visiem atgādināt, ka seminārs uh, pēcpusdienā notiks saskaņā ar Chatham House eh, noteikumiem. Tātad tas notiks ar slēgtām durvīm. Un gribētu pateikties visiem parlamentāriešiem par dalību. E, delegācijas, kas pavada personālu, tiek aicinātas piedalīties e, personāla līmeņa sanāksmē, kas notiks no 14. līdz 14.30 Jāna 4Q1 telpā. Tātad delegāciju pavadoņiem ir paredzēta īpaša tikšanās. Tā notiks no 14. līdz 14.30. Ja jums ir vajadzīgs vairāk informācijas, lūdzu vērsieties pie sekretariāta. Šī sanāksme būs par Eiropas nacionālo izlūgdatu uzraugu tīklu un par tā darbību. Pārējie kolēģi, lūdzu Atgriezieties šajā telpā precīzi 14.30, lai mēs varētu turpināt konferenci. Vēlu jums jauku pusdienas pārtraukumu, bet lūdzu nekavējieties un ierodieties atpakaļ 14.30.